komitejā. Tad treškārt mums ir jāapstiprina 15. septembra un 23. septembra sēžu protokoli. Nav iesniegta nekādi iebildumi, līdz ar to pieņemtos par apstiprinātiem. Un tad 4. punktā sirsnīgi sveicu mūsu bijušo kolēģi, godāto ministra kungu Žoržu Katru Galus, kā trūgalos, ā, atcerējos, kā jāizrunā otro vārdu pusi. Viņš ir Grieķijas darba ministrs, bijušais un tagadējais Grieķijas darba ministrs. Esam viņu ielūguši mūsu komitejā. Sirsnīgi sveicu jūs. Mums ir liels prieks, ka tu varēji ierasties. Esam atvēlējuši stundu diskusijām par situāciju Grieķijā ne tikai uh, darba un ekonomikas un nodarbinātības jomā, mūs interesē, protams, arī viņa iespaidi un viņa uh, vērtējums par Grieķijas valdības izredzēm pēc trešā memoranda. Un jautājums, kas ir ļoti, ļoti aktuāls, protams, ir jaunā darba likumdošana Grieķijā. Uh, tā, to ir paredzēts izveidot uh, starptautiskās darba organizācijas eh, pavadībā mm, diskusijās un līdz pavasarim ir paredzēts to sagatavot. Mūsu jautājums un mans uzreiz jautājums eh, Žoržam, um, kādas ir izreces Eiropas līmenī? Es domāju, ka jaunas darba likumdošanas jautājums Grieķijā pēc eh, šīs priekšvēstures un rezultātiem, kurus redzējām, uh, ka tas varētu ietekmēt arī citas Eiropas valstis un arī Eiropu kopumā darba tiesību ziņā. Līdz ar to tas nav jautājums, kas skar tikai Grieķiju, tas ir jautājums, kas ir aktuāls arī mums, un šo stundu mums vajadzētu izmantot, lai par to runātu. Žorž, tev vārds kā ministram, lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām ir gods un uh, prieks būt šeit. Jūs zinat, es arī esmu bijis Eiropas parlamenta deputāts. Es biju ievēlēts uz šo sasaukumu laiku, bet tad, kad premjerministrs mani aicināja pievienoties uh, valdībai vispirms kā iekšlietu ministrām un pēc tam kā darba lietu ministrām, uh, es uh, noliku savu deputātu mandātu. Un es uzskatu, ka darba lietu jautājumos Grieķija ir Eiropas nākotnes spogulis. Kā es to pamatoju? kas varbūt eh, daudziem no jums eh, šķiet mm, pārāk drastiski, bet tas ir tādēļ, ka pirmkārt Grieķija pirmo divu pielāgojumu pasākumu programmu laikā bija kā sociālās inženierijas eksperiments. Un tas notika iespaidīgos apmēros. Recepte nebija jauna taupība un uh, regulējums, bet šo pasākumu mērogs bija vienreizais. Ja šis eksperiments būtu bijis veiksmīgs, tad Grieķija kļūtu par 70. gadu Čīli, tas ir neoliberālisma paradigma. Kā jūs zinat, Šis eksperiments izgāzās. Tas piedzīvoja šausminošu izgāšanos. Paraudzieties uz ekonomiskajiem sociālajiem rādītājiem. Mēs zaudējām vienu ceturdaļu no mūsu IKP. Bezdarbs veido 26%. 55% tas ir jauno cilvēku vidū. Un strādājošie e, zaudēja vairāk nekā vienu trešdaļu no savas pirktspējas. Bet te mēs nerunājam tikai un vienīgi par ekonomiskajiem rādītājiem, par sociālo un uh, humāno situāciju. Tas, kā uh, e, sociālais modelis ir sociālo tiesību pārkāpums. Un mēs redzam, ka ir seši lēmumi, ko pieņēmusi Eiropas eh, sociālo tiesību komiteja, kas ir Eiropas sociālās hartas uzraugošā struktūra, un viņi konstatēja, ka pielāgojuma pasākuma programma ir pārkāpusi um, Eiropas sociālās hartas vairākus pantus. Pagājušajā nedēļā, 8. oktobrī, uzsākās uh, otrais uh, pārskatu periods, uh, par ko uh, ziņo ekonomikas, sociāla un kultūras tiesība ANO konven kon konvents, kur atkal tika konstatēts, ka ir pārkāpti svarīgi tiesību aspekti, ko aizsargā tieši šis konvents. Un mums ir ANO īpašais ziņojums, uh, ziņojums par ārējā parāda ietekmi un citu starptautisko finansiālo saistību ietekme uz cilvēktiesību situāciju, it īpaši ekonomikas, sociālo un kultūras tiesību jomā. Šajā ziņojumā ir ļoti detalizēti uzskaitīti vairāki pārkāpumi. kā tiek pārkāpt vairākie starptautiskie sociālo tiesību instrumenti. Ja runājam par darba attiecībām, tad šajā jomā situācija ir vienlīdz katastrofāla. Sociālais dialogs Grieķijā ir miris. Un mums nav uh, nacionālā koplīguma, uh, mums uh, bija uh, 230 tūkstoši nozaru kolektīvie līgumi, tagad ir tikai desmit. Tas ir tādēļ, ka likumdošanas mērķis bija panākt deregulāciju un šī likumdošana neveicina koplīgumu slēgšanu. Bez tām patreiz sociālajiem partneriem nav iespējams uh, diskutēt un vienoties par minimālo algu valstī. To nosaka likums. Un tādējādi es varētu dot vēl veselu rīnu citus piemērus šai situācijai. Mēs cenšamies šo situāciju labot un darīt to ne tikai institūciju līmenī, piemēram, mēs cenšamies risināt bezdarba problēmu, veicinot tādas programmas, kas eh, līdz 2016. gadām dos darbu vairāk nekā 200 tūkstošiem bezdarbnieku. Tas, protams, neatrisinās problēmu, kas mums tagad ir, tas ir 25% bezdarbs, kas eh, ved 1 miljonu 200 tūkstošu bezdarbnieku, no kuriem 800 tūkstoši ir ilgtermiņa bezdarbnieki. Bet es esmu ieradies šeit, lai vairāk runātu par šīs situācijas institucionālajiem aspektiem. Tādēļ, ka tas skar ne tikai Grieķiju, bet arī vispārējās Eiropas Savienības dalību valsts. Tādējādi es nonāku uh, pie mana pieņēmuma otrā pamatojuma. Tas ir, ka eventuāli mēs esam Eiropas nākotnes spogulis. Pēdējais uh, saprašanās memorāns neparēdz uh, šo likumdošanas pasākumu izsmeļošo uzskaitījumu, kas Grieķijai būtu jādara. Tas uzliek mums par pienākumu pieņemt likumdošanas normas atbilstoši starptautiskajai, labākajai starptautiskajai un Eiropas praksei. Un acīm redzām, ja mēs e, kā Eiropas labāko praksi e, definējam šo deregulācijas pakāpe, tad tas, par ko nobalsosim Atēnās rīt, e, pēc kāda laika tas kļūs par likumu arī uh, Parīzē un citviet. Eiropas institūcijām un tīpaši Eiropas parlamentām ir ļoti rūpīgi jāsako šīm sarunām. Mēs esam panākuši noslēgt tādu saprašanās memorandu, ka starptautiskā darba organizācija būs kā konsultatīvā institūcija visā šajā procedūrā. Un es gribētu aicināt nodarbinātības lietu komiteju arī uzsakot šai situācijai ne tikai kā starpniekam, bet kā Eiropas institūcijai, kura ir ieinteresēta un līdzdarbojas labākās Eiropas prakses nodefinēšanā. Ja mēs sarunu procesā uh, konstatēsim to, ka mēs eh, varam panākt ne, neoliberālu Grieķiju, tad es domāju, mums ir jāatceras, ka mums ir jāatrod iespēja nostiprināt ekonomikas pārvaldības sociālo dimensiju, mums ir jāatrod pilnīgi jauni risinājumi, jauni instrumenti, lai nodrošinātu šo sociālo pārvaldību. Pēdējos mēnešos ir eh, veikti vairāki pasākumi, lai to sasniegtu. Piemēram, uh, Komisija ir sagatavojusi ziņojumu par pielāgojumu programmu sociālo ietekmi. Mēs atbalstam to un apsveicam. Mēs jau īpaši atbalstām prezidenta Junkera solījumu, ka jaunā sociālā likumdošana um, parādīsies nākamajā pavasarī, bet mēs atbalstām neseno Luksemburgas prezidentūras iniciatīvu kas paredz eiro grupas veidošanu um, Eiropas ministru līmenī, darba lietu ministru līmenī, kas darbotos um, uz vienlīdzīgiem noteikumiem ar finanšu ministriem, un um, darba lietu ministri diskutētu par visām uh, rīcību politikām, kas darbojas nodarbinātības jomā. Un es domāju, ka būtu absurdi, ja finanšu ministri apspriestu pielāgošanas pasākumus nodarbinātības jomā un sociālās nodrošināšanas jomā, nepiesaistot uh, kompetentos ministrus. Tas ir darba lietu ministrus un sociālo lietu ministrus. Um, mēs e, teorētiski varētu veidot tādu apvienoto finanšu un darba lietu ministru sesiju, kur tiktu apspriest tādi jautājumi kā, piemēram, pielāgojuma programma Grieķijā. E, šāda tā saucamā džumbo padoma vai paplašinātā padoma jau iepriekš ir notikusi, un es domāju, ka tas būtu labs piemērs, kam sekot. Es nestāstīju daudz par to, kas patreiz notiek Grieķijā, bet es gribēju galvenokārt parādīt jums, ka mēs nedrīkstam rīkoties izolēti. Mums ir jāveido jauni instrumenti sociālās pārvaldības jomā, un mums ir jāpastiprina ekonomikas pārvaldības sociālā dimensija, jo spēles ir likta Eiropas nākotne. Ja mēs turpināsim uh, Eh, šo procesu, eh, kad Eiropas eh, sapnis tiek delegitimizēts, tad varbūt nākotnē Eiropas Savienība ir nolēmta diezgan drūmai nākotnē. Paldies! Paldies, dārgais Džordž, godātais ministra kungs. Mēs to esam sadalījuši sekojuši deputāti to ziņu. Sāksim pirmo kārtu ar koordinatoriem no Uh, politiskajām grupām. Un tad otrajā kārtā būs brīva diskusija, jūs varēsiet runāt par jebko, bet maksimāli pusotru minūti. Vairāk uzstāšanās laika nevar jums atvēlēt, ja mums ir tikai viena stunda diskusijām. Vispirms uh, tautas partijas pārstāvis, bet uh, Danuta Jazublēcka uh, uzstāsies no tautas partijas puses. Lūdzu. Dzienu. Paldies priekšsēdētāju un paldies ministra uh, kungam par to, ka jūs ieradāties šeit un pastāstījāt uh, mums par pacēties situāciju Grieķijā. Es atzīstu ka ir grūti piekrist jūsu apgalvojumam, ka tas, kas notiek Grieķijā patreiz, ir Eiropas nākotne, uh, jo um, mēs Eiropas parlamentā sadarbojamies ar mūsu kolēģiem dalībvalstu parlamentos, lai nepieļautu šādu situāciju. Un Eiropā ir reģioni, kur, jā, situācija ir tik uh, pat uh, sarežģīta kā Grieķijā, bet es domāju, ka mums šeit vajadzētu pielikt visas pūles, eh, lai eh, sociālie partneri un viņu loma, par ko jūs tagad runājāt Grieķijā, ka viņu loma ir būtiski mazinājusies, mums vajadzētu strādāt pie tā, lai šo situāciju mainītu. Jo sociālo partneru loma ir ne tikai cīnīties par lielāku atalgojumu, bet arī cīnīties par labākiem darba apstākļiem, par arī um, to, lai mm, uzņēmēji varētu radīt jaunas darba vietas. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi mums vajadzētu paplašināt sociālo partneru darbības gammu, ja tā varētu teikt, lai uh, viņi uh, būtu vienlīdzīgi gan uh, arī attiecībā uz darba devējiem, tātad, lai viņu, teiksim, pārstāvniecība būtu apmēram tāda pati. Un Mums ir ļoti labi piemēri Eiropā, Eiropas Savienības dalība valstīs, bet mm, ne, ne visās dalība valstīs eh, šie eh, sociālie partneri arī piedalās darba vietu radīšanā. Paldies! Jā. Lielas paldies, Jūta Štainruha no Satādemokrāta grupas. Paldies, ministra kungs, ka esat ieradies un esat gatavs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Es piekrītu jūsu vērtējumam, ka Grieķija ir um, Eiropas nākotnes spogulis, jeb nākotnes Eiropas spogulis. Pirms divām nedēļām uh, runāju ar starptautiskās darba organizācijas, uh, jeb SDO pārstāvjiem, kuri uh, ļoti satraucoši vērtē Eiropas attīstību, ņemot par piemēru Grieķiju, jo viņi saka, ka kādreiz Eiropa radīja piemērus visai pasaulē ar labiem darba noteikumiem, tā tā tālāk. Uh, Tagad uh, ir tieši pretēji, ka mēs uh, slīdam zemāk par citu valstu standartiem. Un uh, jūs runājāt par šo uh, darba ministru eiro grupu, ja tas būtu tādā pašā līmenī kā finanšu ministra, tam vajadzēja jau pirms vairākiem gadiem tā būt, un tad mēs būtu daudziem uh, cilvēkiem aiztaupījuši problēmas uh, un ciešanas pasaulē. <clears throat> Es vairāk kārt esmu bijusi Grieķijā, bet, protams, nepazīstu situāciju tik labi kā jūs. Uh, sociālais dialogs tās valstis, kurām ir uh, sociālais dialogs uh, vienādā līmenī abām pusēm, tām ir arī ekonomiska attīstība. Un tajās nozarēs, kurās nav um, darba koplīguma, vai tās tagad ir ekonomiski veiksmīgas, tas droši vien ir tāds drīzāk retorisks jautājums. Uh, šī taupības politika, tās mērķis bija veicināt konkurētspēju Grieķijai, vai tur ir jau redzami uh, veiksmīgi rezultāti, un uh, šie te ilgtermiņa bezdarbnieki uh, Grieķijā, tagad komisija ir piedāvājusi šīs problēmas risinājumu recepti, vai tā būs veiksmīga recepte Grieķijai? Dankeschön, Antijā Mek. Paldies, Makentājers kundze, lūdzu, no EKR, lūdzu. Uh, thank you, minister. Paldies, ministra kungs, paldies par jūsu mm, prezentāciju. Man ir pāris jautājumi. Es nāku no valsts, uh, kurā patreiz ir vairāk nodarbināto nekā jebkad līdz šim. Mums ir 73,5% nodarbinātības līmenis apvienotajā karalistē. Es domāju, ka tas ir Mm, virziens, kurā mēs gribētu redzēt, eh, ejam visu Eiropu. Tajā pat laikā mūsu algas ir pieaugušas par 1,1% salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Es domāju, arī tas ir labs rādītājs. Un es domāju, ka viens no svarīgākajiem iemesliem tam visam ir tas, kā valsts palīdz e, veidot jaunus uzņēmumus, kā valsts atbalsta uzņēmējus. 85% jauno darba vietu nāk tieši no mazajiem uzņēmumiem. Mans jautājums būtu jums, kas notiek Grieķijā, ko jūs darat, lai veicinātu uzņēmēju darbību un lai mudinātu mazos uzņēmumus e, e, paplašināties un radīt jaunas darba vietas? Paldies! Dankeschön. Paldies. Tagad uh, Alde kārta. Un no Aldes uh, es tomēr šeit nevienu neredzu. Tad tagad vārds uh, Laura G. arī neredzu. Laurai G. neredzu. No FDD. Jā, lūdzu. Man. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sveikt Grieķijas ministru. Paldies, ka ieradāties ar mums runāt. Man ir ļoti daudz jautājumu, kurus gribētu jums uzdot, ministra kungs, bet es neredzu nekādu jēgu, jo nav, nekāds, nav svarīgi, ko jūs sakāt. Jūs eh, izmanto kā ruporu Vācijas valdībai un Eiropas institūcijām un labāk eh, darītu tomēr kaut ko citu. Un, uh, Vai jūs tiešām domājat, ka cilvēkiem šajā telpā rūp Grieķijas iedzīvotāji, ka viņiem rūp nodarbinātības skaitļi un uh, pašnāvības skaits? Nē, viņi grib vairāk naudas no jūsu iedzīvotājiem, uh, izmantot uh, banku finansēšanai. Ko tad uh, Grieķijas iedzīvotāji ir darījuši. Viņi trīs reizes ir nobalsojuši pret tauti, taupības pasākumiem, divas reizes referendumā, un katru reizi viņi teica nē Eiropas uz, uzspiestai taupībai, un tik un tā viņiem uzspieda šo uh, taupību un privatizāciju. Kāda jēga balsot, uh, piedalīties vēlēšanās Grieķijā, ja neko nevar mainīt? Uh, Grieķija ir izpārdota, demokrātija ir devalvēta, un uh, ja jūs tiešām gribat palīdzēt savai valstī un glābt Grieķiju, tad ir tikai viena iespēja. Prezidents Olāns to teica pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Jums ir eh, vai nu jāpieņem lielāka Eiropas Savienības kontrole, vai arī jāstājas ārā, lai aizsargātu Grieķiju, eh, jūsu cilvēku labklājību eh, un jūs cilvēkus, tad eh, jums tas ir jādara. Eh, Vācija un eh, Eiropas institūcijas šobrīd valda Grieķijā, un jo ātrāk jūs to sapratīsiet, jo labāk tas būs. Paldies! So, ich wüsste eigentlich in diesem. Jā, šeit neredzu nevienu, kurš neinteresētos par situāciju Grieķijā. Tā bija pirmā piezīme. Un otrkārt, ja kāds domā, ka es kā priekšsēdētājs eh, savā uh, amatā īpaši nāktu pretī savai politiskajai grupai, um, tad tā nav, jo bija īstenībā goja kārta. Tagad tev vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dargais Jorgos. Uh, Sirsnīgi sveicu tevi šeit mūsu komitejā, sveicu tevi arī no goja puses. Man ir prieks, ka tu esi ieradies, jo, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs šeit tiešām arī mēģinātu eh, startautiskā līmenī eh, šīs problēmas analizēt. Tas, kas notiek eh, Grieķijā, eh, taupības pasākumu dēļ, tam būs arī tāds starptautisks mērogs. Mēs jau esam dzirdējuši, ka starptautiskā darba organizācija arī tiks iesaistīta. Tas ir labi, jo tas dos zināmu garantiju tam, ka eh, tiks mēģināts panākt līdzsvaru šo problēmu risināšanā. Līdz šim Eh, daudzas lietas eh, lēma tehnokrāti. Šeit es eh, atsautos uz konkrētu modeli, kas ir arī Portugālē, Spānijā un manā valstī. Kiprā izmantot, tā ir šī te trojkas neoliberālā politika, par to tika runāts, milzīgais bezdarbs, tas skan ne tikai Grieķiju, bet uh, arī citas valstis, kurām nācās īstenot šīs uh, krasās uh, taupības programmas. Tas viss, protams, ļoti negatīvi ir ietekmējis, jo īpaši um, pensionārus. Tu teici arī, ka jābūt uh, uh, šādā vienādā, vienā līmenī, ka darba ministriem arī ir jābūt kā tādai Eirogrupai, līdzvērtīgi Eirogrupas ministriem. Uh, Tas bija arī līdzīgi, kā Tīsens kundze izteicās uzklausīšanā pirms stājās komisārs amatā. Viņa teica, ka uh, ir jāņem vērā arī sociālie indikātori. Tā ir ļoti atbalstām iniciatīva, bet mums ir zināmi iebildumi. Ekonomikas pārvaldības ietvaros Eiropas semestris un visas šīs eh, neoliberālās Uh, lietas un kritēriju, vai ir iespējams uh, arī sociālos indikātors ņemt vērā. Tas ir tas uh, svarīgākais jautājums, un par to labprāt uzklausīt tavs domas. Paldies! Paldies, tas bija labi, bet viennozīmīgi par ilgu jūs runājāt. Tagad Džīna Lamberta no zaļajiem lūdzu. Thank you, Chair, and thank you. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ministri, par jūsu jūsu prezentāciju. Mūsu komiteja jau diezgan ilgi pauž bažas par demokrātijas deficītu, kas izpaudās krīzes pārvaldības laikā. Mēs esam pārliecināti, ka ir nepieciešama arī spēcīga sociālā, ne tikai ekonomiskā dimensija. Kolēģis jau pieminēja arī uh, ekonomiskos rādītājus un ir jāinteresējas ne tikai par izaugsmi un IKP, bet arī par citiem rādītājiem. Un uh, arī um, uh, SVF uh, sāk interesēties par nodarbinātību, ekonomikas atlapšanu. Tas ir apsveicami un ir, eh, protams, jāizvērtē arī tas, kā domāt par sociālo dimensiju izaugsmē, par vides eh, dimensiju, arī tā ir eh, svarīgi jūsu ekonomikai, domājot, tā skaitā par turismu. Eiropas tāpat ir svarīgi, lai Eiropas parlaments varētu kontrolēt, kā tiek īstenot šis uh, process, lai mēs zinātu, kas notiek un lai varētu reaģēt uz situācijas attīstību. Daži, um, nu, daļa no mums atbalsta to virzienu, kur vēlas doties jūsu valdība, nevis to virzienu, kuru cenšas uzspiest jūsu valdībai. Uh, un mums tiešām ir jāpārvar demokrātijas deficīts lēmumu pieņemšanas procesā un jāapzinās, kādas tam var būt sekas un ko mēs gribētu zināt, ko Grieķija dara, lai atjaunotu sociālo dialogu savā valstī, kas arī ir šīs demokrātijas procesa sastāvs. Vārds uh, Dominikam Martēnam. Uh, Es vēlos eh, uzteikt ministru par viņa teikto. Viņš norādīja, ka nebūs so, eh, sociāls Grieķijas neoliberālā Eiropā. Sadzirdējām arī viņa palīgās saucienu, ka ir nepieciešams lielāks atbalsts un lielāka sadarbība, jo pretējā gadījumā kazī, e, komisijai jāsaprot, ka arī cietīs citas Eiropas valstis. E, diemžēl Eiropa ir tautu samalšanas mašīna un pastāvīgi tiek noliekta demokrātija, kad tauta pauž savu viedokli, Eiropa to nedzird. Paldies! Paldies! Tagad uh, Uh, Elizabeth Morāna-Šartie. Prezident, monsieur le ministre. Paldies priekšsādātāji, paldies ministra kungs, kas at pie mums atnācis, lai pastāstīts par to, kā jūs saskatāt situāciju šajā valstī. Un es arī savā profesionālā pieredzē esmu daudz strādājis pie Grieķijas problēmām. Gribu teikt, ka šajā komitejā mēs nodarbojamies ar Eiropas sociālajiem fondiem, arī ar Eiropas nodarbinātības fondu mēs nodarbojamies un ir paredzēts 20% finansējums šai fondā, lai cīnītos pret nabadzību un lai atbalstītu jauniešu nodarbinātību. Es gribētu zināt, kādi pasākumi ir paredzēti, lai vairāk izmantotu Eiropas fondu līdzekļus. Protams, šeit daudz kas tika teikts par Eiropas politiku, nevienmēr pozitīvi, bet mēs gribam zināt, kā esat izmā paredzējuši izmantot tos līdzekļus, kas jums ir pieejami Eiropa jūsu pilsoņu labā un kādā politikā ir paredzēts novirzīt šos 40% Eiropas fondu finansējumu, un lai tas notiktu jūsu pilsoņu interesēs. Paldies! Agnes Jungērijus. Paldies, kā esat pie mums uh, atnācis, ministra kungs. Nu, patiešām tiešām, ja šāda izskatās Eiropa, tad šī aina tiešām ir ļoti drūma. Es gribēju jautāt, šeit tika pieminēts 6,4 miljārdi jauniešu bezdarba apkarošanai 4, 2014. 15. gadā, šeit ir runa par 1 miljārdu priekšfinansējumu ko esat paredzējuši darīt ar šo naudu un kas jums Uh, kavēj, kas jūs kavē aktīvi un efektīvi cīnīties pret bezdarbu. Un otrs jautājums ir par sociālo dialogu. Es zinu, um, ka tiek teikts, ka nu runē tikai par Grieķiju, bet ja mēs uh, Eiropā konstatēsim, ka tiek pārkāpts pamata tiesības, un ja sakām, ka šodien tas skar jūs, bet rīt citus, tad jautājums, kas būtu jādara Eiropas parlamentam, lai uh, aizsargātu pamata sociālās tiesības un lai uh, sociālais dialogs atgūtu savu vietu un kā šajā procesā iesaistīt arī uh, starptautisko darba organizāciju. Paldies. Paldies. E, Marija Rodrīgas. Good afternoon, e, minister. Welcome. Labdien, ministra kungs. Sveicam jūs mūsu vidū. Mēs vēlamies palīdzēt Grieķijai Mēs vēlamies palīdzēt. Un es gribētu pievērsties uh, uh, tādam jautājumam kā ne bezdarbs un darba vietu radīšana. Jūs uh, teicāt, ka sociālā eiro grupā ir notikusi pirmā sanāksme, un tā, manuprāt, ir ļoti pozitīva iniciatīva, jo pēdējo gadu laikā varējām konstatēt, ka eirozona darbojās nepareizi. Un dažkārt tika likvidēti dzīvotspējīgi uzņēmumi un likvidētas darba vietas gan Grieķijā, gan citviet. Un mans jautājums ir šāds. Kā mēs varam mainīt šo darbības veidu, kā radīt apstākļus, lai tiktu radīt vairāk un labāku darba vietu. Vai šeit ir jānodrošina kredīti uzņēmumiem vai arī kā stimulēt patēriņu valsts iekšienē un kā arī izmant izmantot struktūra fondus un Eiropas investīciju plāna līdzekļus, ko darīt nākotnē, kā šo situāciju labot. Tagad vārds Huntus kungam. Paldies! Es arī vēlētos uh, sveikt uh, ministra kungu un bijušo kolēģi mūsu vidū. Es uh, gribētu uzdot vienu konkrētu jautājumu. Ministra kungs, jūs runājāt par uh, bezdarba līmeni Grieķijā, par jauniešu bezdarbu. Tāpat Grieķijā ir arī rekords attiecībā uz sieviešu bezdarbu un uh, Eh, ilgtermiņa bezdarbu. Un jautājums ir šāds par bezdarbnieku pabalstiem, salīdzinot situāciju, kāda tā bija pirms diviem gadiem eh, attiecībā uz pārējo Eiropu, jāsaka, ka ir viss stingrākie nosacījumi bezdarbnieku pabalstu saņemšanai, un šis pabalsts tiek izmaksāts visīsāko laiku, salīdzinot ar citām uh, Eiropas Savienības valstīm. Un uh, šajā memorandā bija uh, runa par kritērijiem, par uh, bezdarbnieku pabalsta izmaksas laiku, un vai ir uh, kādi centieni attiecināt bezdarbnieku pabalstu arī uz uh, pašnodarbinātajiem. Ευχαριστώ κύριε. Άμπρας Φροντούδης, λόντζο. Κύριε Υπουργέ, ωραία λόγια μας είπατε. Oti... Jūs, ministra kungs, ļoti skaisti runājāt. Jūs runājāt par to, ka darba tirgus reformas Grieķijā atspoguļo Eiropas nākotni, bet jūs neko būtībā neteicāt par to, kā cīnīties pret bezdarbu, kā radīt jaunas darba vietas izņemot tādus vienkāršus risinājumus, palielināt nodokļus, samazināt pensijas, nu kurš tad nāks ieguldīt, investēt mūsu valstī, ja mēs pastāvīgi paaugstināsim nodokļus. Un mums, eh, vai tad nepietiek mums ar finanšu ministru uzraudzību, mums ir vajadzīga vēl sociālo lietu ministru uzraudzība Un, eh, lai ja vispār jebko darītu, ir nepieciešama kreditoru atļauja. Eh, četras visienesīgākās lidostas tagad ir nonākušas vācu uzņēmumu rokās. Vai jūs arī uzspiedīsiet šiem ārvalstu uzņēmumiem nodarbināt grieķus? Paldies, tagad vārds Konstantīnam Karakunībam. Es gribētu jautāt, kas vēl grib uzstāties, jā, neviens vairāk negrib uzstāties. Agerika vēl vēlas uzstāties un. Tātad visi ir pieregistrēti, kur vēl vēlējās uzstāties, un tagad uh, runātājs saraksts ir noslēgts. Ministra kungs. Uh, Sveicu jūs mūsu komitejā un pateicos par jūsu sniegto pārskatu. Man ir viens komentārs. Atsevišķi nodarbinātības komitejas darbinieki, es atvainojos, deputāti būtu varbūt arī vēlējušies iepazīties ar šo dokumentu, ko mēs saņēmām par uh, nodarbinātību, bet tur uh, šie fakti ir atspoguļoti tikai tā vienpusēji. Mēs esam saņēmuši pētījumu par situācijas attīstību Grieķijā un šķiet, ka galvenā problēma pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi tāda, ka nav veiktas struktūrālās reformas, ir sabrukusi Grieķijas rūpniecība, bezdarbs uh, ir strauji pieaudzis, IKP samazinājis par 25%, un es ceru, ka mani kolēģi šai komitejā nepiekrīt uh, ziņojuma autora viedoklim. Nodar, uh, darba ministrs pārstāv kreiso spēku koalīciju, kam ir jārisina Grieķijā neskaitāmas problēmas. Es nezinu, kas ir uh, lielāka problēma - milzīgais bezdarbs vai uh, uh, sociālā nodrošinājuma sistēma. Ja mm, netiek radītas darba vietas, tad nav iespējams arī samazināt bezdarbu, un tad netiek veikts arī sociālās iemaksas, un līdz ar to nevarēs arī e, noturēt pensijas pienācīgā līmenī, pat ne Ķīnas līmenī. Tādēļ mums ir jādara viss iespējamais, lai radītu jaunas darba vietas Grieķijā un lai piesaistītu investīcijas šai valstī. Bet tas ir jādara nodrošinot cilvēku cienīgas algas, kolektīvos līgumus. Tas viss ir Grieķijas interesēs. Paldies! Tagad vārds Anai Gerikai. Paldies, priekšsēdētāji ministra kungs. Es šeit esmu kā Eiropietis, bet es arī jūtos kā pasaules pilsonis, bet šodien šeit sēž droši vien arī kā vācietis. Grieķija ir saņēmusi kredītus, Grieķijas bankas ir saņēmusi kredītus, un vajadzētu patiesībā zināt, ka nevar bezgalīgi ņemt kredītus, un banku glābšana, par kuru maksāja nodokļu maksātāji, ir krāpniecība, jo nauda nonāca atkal apakaļ bankās, un tā ir eh, arī eh, nodokļu maksātāja apkrāšana, jo šī nauda vienkārši ir nospēlēta. Uh, Un tik un tā gribētu izteikt labu priekšlikumu. Mēs runājam par eh, nodarbinātības uzlabošanu. Tas nozīmē, ka mums ir eh, jāatzīst un eh, jānovērtē nodarbinātība. Mums vajadzētu vecākiem, jo īpaši mātēm, maksāt audzināšanas naudu, tādu kā pabalstu, un tad šī nauda nonāktu bērnu dārzos un citās iestādās, un finansējums tiktu nodrošināts nevis eh, tādās eh, lietās, kā, kā valstī ir jāmaksā, bet tas viss tiktu finansēts, un tas nozīmē arī to, ka jauniešiem un bērniem būtu labāks perspektīvas. Eh, tā būtu nauda, kas paliktu reģionos, tiktu atbalstīti ģimeņu uzņēmumu, un tā ir ilgspējīga ekonomika, jo ģimenes uzņēmumi tiek nodot no paudzes paudzē. paudzē Šādu projektu es gribētu redzēt īstenot, un eh, ja jūs varētu, eh, kā Grieķis, Grieķijā ir eh, cēlusies demokrātija, varbūt jūs varētu šādu projektu sākt īstenot. Paldies! Uh, thank you, Chair. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ministra kungs. Es esmu šeit. Teicu Tātad daudz kolēģi jau izteica daudzas labas lietas. Gribētu uzsvērt to, ko teica Agnes Junkērijus par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Kā jūs zināt, tad esmam, esam apstiprinājuši priekšfinansējumu, jo arī šajā komitejā bija tiešām bažas par to, vai pietiekam tiek izmantoti līdzekļi dalībvalstīs, jo pēc Grieķijā. Un es gribētu pajautāt, ko jūs darāt, lai šī nauda pēc iespējas drīzāk nonāktu pie jauniem cilvēkiem Otrs jautājums par pagājušajā gadā, es atvainojos pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā pieņemto lēmumu par konkrētiem pasākumiem uz, eh, attiecībā uz Grieķiju un struktūra fondiem. Mēs jau runājām par priekšfinansējumu, kas tika pieņemts, bet mans konkrētais jautājums ir par to, kā jūs esat uh, plānojuši uh, radīt šos līdzekļus, ne tikai radīt darba vietas, bet arī uh, uzlabot kvalitāti šīm darba vietām un ilgtspējību. Uh, Un eh, kādi tad ir tie pasākumi, kas būtu jāveic, lai eh, šis pasākums būtu veiksmīgs, jo, manuprāt, tas ir steidzam nepieciešams. Paldies! Kas, jā. Paldies! Un tagad pēdējais eh, šīs kārtas runātājs Konstantinos Papadakis. Kire Katrugale, anapertika. Jā, Katrugalus kungs, jūs atsaucāties uz Eiropas sociālo modelu un ka tas Uh, tiekot pārkāpts un netiek piemērot labākā Eiropas prakse, bet uh, uh, politika, pasaku politika, bet arī jūsu politika, visi šie taupības pasākumi, kas tiek turpināti, tas arī parāda, kas notiek, tiek samazinātas pensijas un uh, tie, kuriem ir 1100 eiro pensija, tos apzīmē par pagādniekiem. Tie ir cilvēki, kas ir strādājuši 40 gadus, un tā ir tā pensija, ko viņi ir nopelnījuši. Ir pieaudzis arī uh, veselības nodoklis un cita nodokļu nodevas, un sociālajie izdevumi ir ierobežoti, tātad samazināti, un ir uh, virkne samazinājumu sociālajā jomā. Uh, un eh, ir tikai jāmaksā visādas nodevas un nodokļi, un tas novad pie tā, ka uh, pat tie, kuri strādā un kuriem ir ieņēmumi, ir tādi ieņēmumi, ar kuriem knapi var iztikt, un tā ir tā sauktā labā prakse. Viss tiek sagrauts, tas nozīmē, ka eh, būs ilgstermiņa bezdarbnieki, būs uh, tāda situācija, ka tiks sagrauts darbņēmēja tiesības, un tā ir Eiropas Savienības politika, ilgtspējības, konkurētspējas politika, un jūs zināt, ka eh, politika Grieķijā turpmākajā laikā eh, novadīs pie tā, ka daudz cilvēku nonāks uz ielas. Paldies! Paldies! Eh, Man norādīja uz to, ka es uh, nepamanīju vienu runātāju, bet viņa tiešām būs pēdējā runātāja šajā uh, jautājuma kārtā. Paldies, ka varu vēl uzdot jautājumu, saka Regnars kundze. Izteikšos ļoti īsi. Ministra kungs, valdība, kam jāīsteno privatizācija, protams, saskars ar milzīgu spiedienu. Ko jūs darāt, uh, lai šajā procesā arotbiedrību tiesības, to tiesības, kas iestājas par uh, to uzņēmumu nodarbinātajiem, kas tiek privatizēti. Ko jūs darāt, lai šos cilvēkus uh, pienācīgi aizsargātu, respektīvi, lai nodrošinātu arotbiedrību noteiktās tiesības? Paldies! Tiešām ļoti īsi, ļoti labi. Lūdzu, Džordž. Ministra kungs, tev vārds. Lai atbildētu uz Eh, visiem šiem daudziem jautājumiem pēc iespējas īsāk. Es centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, uz konkrētiem jautājumiem īsumā, un tad centīšos atbildēt uz jautājumiem, eh, grupējot eh, tos pa konkrētām tēmām. Tātad par pirmo jautājumu, ko saņēmu no tādas partijas koordinātora. Es nekad neesmu teicis, ka situācija ir vienlīdz slikta visā Eiropā. Nē, es teicu, ka mums ir divas vīzijas vai divi redzējumi par Eiropu. Viens ir uh, tuvāks tā Eiropas sociālajiem modelim, un otrs uh, redzējums vai vīzija ir tuvāks šai neoliberālai ekonomikai. Un, piemēram, uh, ja runājam par Eiropas sociālā modeļa vērtībām, tad eh, tās tiek virzītas uz cita veida kapitālismu, piemēram, Dikens tipa kapitālismu virzienā, un man šķiet tā ir dilēma, ko novērojam visā Eiropā. Tālāk par koplīgumiem. Jūs pareizi teicāt, ka vienīgais sektors Grieķijā, kam ir labi, ir turisms, un tur ir arī šis koplīgums, kas uh, nekavē nedz attīstību, nedz uzņēmumu izaugsmu, kas attiecas uz konkurētspēju, tad ļoti raksturīgi ir tas, ka pat um, darba devēja organizācijas nesaka, ka problēma būtu algu izdevumos, jo Bulgārijā ir tikai vien trešā daļa no Grieķijas algām, piemēram, bet problēma ir tā, ka ir nestabila nodokļu sistēma, un svarīgi ir arī radīt sistēmu, lai darba vietas um, un šī pievienotā vērtība būtu balstīta uz zināšanām. 300 tūkstoši 160 cilvēki ir uh, aizbraukuši projām no Grieķijas. Viena no mūsu galvenajām problēmām ir šī smadzeņu aizplūšana. Par jaunajiem uzņēmumiem. Mūsu problēma ir tā, ka Grieķijas bankas nevēlas um, dot eh, kredītus jauniem uzņēmumiem, piedāvāt šo riska kapitālu. Un tas eh, noteikti tika atzīmēts arī pirmās programmas vērtējuma programmā, un tādēļ mēs tagad vērojam banku rekapitalizāciju. A, a Tālāk jautājums ir privatizācija. Šajā memorandā mēs esam iz atvairījušies no privatizācijas tādās svarīgās jomās kā enerģētika un ūdens apgāde, kas bija iekļaut pirmajā eh, iepriekšējos memorandos. Tātad ir atsevišķas nozars, ko mēs gribētu atstāt publiskajā telpā, kā piemēram Pīrejas ost un uh, lidostas, bet pat tad, ja notiek privatizācija, tad mēs raugāmies, lai darba tiesības būtu pienācīgi aizsargātas, kaut arī varbūt nesaglabājas koplīgumu tā kā tas bija iepriekš. Tālāk bija vairāk jautājumu par struktūru fondiem un tādu programmu izmantošanu kā jauniešu garantijas schēma. Mēs raugāmies uz to, lai Eiropas Savienības fonda līdzekļi tiktu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Mūsu ministrijā ir izveidots īpašs ministra amats, kurš ir atbildīgs tieši par šiem jautājumiem. Nevar jums sniegt konkrētus skaitļus, jo šis pagaidu ministrs, kurš atbildes par šiem jautājumiem, noteikti zina par šiem jautājumiem labāk, bet var tikai pateikt, ka mēs esam uh, 10900 eh, bezdarbnieki ir iesaistījušies šajās programmās un 210 tūkstoši kopumā. Tas ir daudz labāk nekā iepriekšējā administrācija laikā. Un tagad eh, vēl viena ļoti interesanta jautājuma kopa. Tātad par sociālo deficītu Mēs redzam, ka mums ir demokrātijas problēma. Bet kā teicu iepriekš, mana valdība un Eiropas kreiso partija Grieķijā vēlas palikt Eiropas sastāvā, tieši tādēļ, ka mēs vēlamies to mainīt. Mēs gribam stiprināt sociālo dimensiju un gribam nostiprināt demokrātisko potenciālu tādās Eiropas institūcijās kā Eiropas parlaments, piemēram. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs vēršamies pie jums un aicinām jūs atrast iespēju uzraudzīt jauno sarunu procesu. Tas nav divpusējs jautājums starp Grieķiju un aizdevējiem. Nepārprotami, tas ir Eiropas mēroga jautājums. Un ja jūs iedziļinātos tajā, tad mēs esam arī kaut ko guvuši šī pusgada laikā, kad noritēja smagās sarunas ar Grieķiju un uh, Eiropas institūcijām starptautisko valūtas fondu. Mēs esam izveidojuši vienotu Eiropas tālu reizi, kad Šebler kungs uh, vai Cipras kungs eh, ir eh, nācis lejā ar runām, tas parādās visur un pretēji tam, kas notika iepriekš. Mums nu, nenotiek tikai monologi par taupību vai deregulāciju. Mums ir struktūrēts dialogs transnacionālā, Eiropas līmenī, kas ir priekšnosacījums Eiropas demokrātijai. Ja nebūtu šīs kopīgās publiskās telpas, tad mums nebūtu funkcionējošas demokrātijas. Šīs lietas norit paralēli, tas ir sociālās dimensijas stiprināšana un Eiropas institūcija demokrātijas stiprināšana Tālāk vēl viena jautājuma kopa, kas saistīta ar to, kā mēs varētu nostiprināt sociālo dimensiju. Pirmkārt, izveidojot jaunus instrumentus, šī doma, ko piedāvā Luksemburgas prezidentūra par to, ka ir jāizveido darba lietu ministru eiro grupa, ir viens no šādiem instrumentiem. Nav jau tā, ka kāds prasa papildus kontrolas slogu jau esošajam. Nē, tas tiek darīts, lai izlīdzsvarotu šo ekonomisko aspektu ar sociālo. Un šajā kontekstā mēs redzam, kā varētu tālāk izmantot esošās normas. Piemēram, mēs varētu sociālo klauzulu iestrādāt visās rīcību politikās. Mēs varētu domāt par to, ka Eiropas Savienība beidzot varētu ratificēt uh, sociālo hartu, kas patreiz ir saistoša atsevišķām dalībvalstīm, bet nav saistoša Eiropas Savienībai kā tādai. Šeit pamat jautājums ir par to, kā stimulēt Eiropas sociālo dialogu ne tikai dalību valstīs, bet arī Eiropas mērogā. Kas ir jāaptur prātā attiecībā uz Grieķiju, ir tas, ka tieši šīs struktūrālās reformas, kam teorētiski vajadzēja uzlabot konkurēt spēju, bet praktiski tās sagrāva Grieķijas priekšnosības sociālajiem dialogām, jo, ja likumdošana izslēdz iespēju sociālajiem partneriem vest sarunas par algām, tad nav iespējami nedz kolektīvie līgumi, nedz sociālais dialogs, pat paši priekšnosacījumi šādam sociālam dialogam tiek likvidēti. Es tomēr esmu optimistiski noskaņots. Jā, taisnība, mēs neesam panākuši vienošanos ar partneriem kā mēs uz to bijām cerējuši. Lielā mērā jaunais saprašanās memorāns bija mums uzspiests kompromiss, un tajā ir vesela rinda neoliberālu recesijas pasākumu, bet mēs cenšamies tiem pretstatīt citus pasākums, kas vērsti uz izaugsmu un attīstību, un kur tiek paturētu prātā mūsu rīcība politikas sociālā dimensija. Šī ir kauja, ko mēs nevaram uh, uzvarēt atsevišķi. Tieši tādēļ es esmu ieradies šeit pie jums, un tieši tādēļ es arī ceru, ka kopā mēs panāksim labāku, sociālāku un demokrātiskāku Eiropu. Paldies! Ministra, sehr herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies, ministra kungs. Un uh, es jau uzsveru mūsu ciešās saiknes un ir uh, 20 uh, no 28 Eiropas Savienības dalību valstīm arī pēc krīzes ir ierobežojušas sociālās uh, tiesības ne tikai trojkas darbības dēļ, bet Grieķija ir visa uh, vairāk cietusi, un tagad mums ir pienācis brīdis pieprasīt to, ko norādīja Žansklots uh, Junkers un arī komisāru kolēģija lēma par sociālā dialoga jaunu izveidošanu. Nu, es tagad gaidu, kas no tā iznāks, bet es eh, gribu uh, teikt, ka uh, sociālais dialogs jau uh, nav tāds, ka rezultāts ir vienkārši mēs esam par to runājuši. Labākais sociālā dialoga piemērs ir vienošanās starp sociālajiem partneriem uzņēmumu reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī, piemēram, par trav, eh, tarifu eh, līgumiem vai kolektīvu kolektīviem līgumiem. Un šis pamat elements eh, sociālajā dialogā ir vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tas skatā Grieķijā īpaši cietis krīzes eh, rezultātā. Un, un mēs uh, saprotam, ka jūs esat gatavi šos jautājumus risināt un nākam un ceturtdienas koordinātoru sanāksmē mēs apspriedīsimies par uh, mūsu priekšlikumiem. Mēs eh, vēlētos eh, veidot monitoringa grupu par jauno so, sociālo, sociālās likumdošanas īstveidi Grieķijā, kas varētu šiem jautājumiem sekot. Pateicamies jums par to, ka bijāt pie mums atnācis, pastāstījāt par situāciju un atbildējāt uz jautājumiem. <clears throat> so vielleicht noch eine Ansage, bevor. Äh, pirms pārējām pie nākamā darba kārtības punkta vēl viens paziņojums, ka nākamais darba kārtības punkts ir uh, sociālās un darba tiesības Eiropā, bet gribu teikt, ka parīt uh, pusdienlaikā notiks konference par uh, nodarbinātību un uh, sociālo kohēziju Eiropā ASP 1 no 14 līdz 15, no 16 līdz 19 un uzstāsies arī uh, Grieķijas vārdā Antonopulis kungs, un to es saku visiem tiem, ka, kurus varētu interesēt šī sanāksme. Tātad no 14. līdz 15. no 16. līdz 19. ASP 1G2 ar uh, Roņa, uh, Roņa Antonopolis piedalīšanos. Tagad nākamais ir piektais darba kārtības punkts ES sociālās un darba tiesības un Eiropas Savienības tiesību akti iekšējā tirgus jomā. Mēs esam uh, mūsu komitejā pasūtījuši pētījumu un tagad par to mēs tiksim informēti. Un uh, Dagmāra Šīka no Belfastas universitātes un arī Gabriela Alberti no Līdzas Universitātes biznesa skolas. Un es domāju, ka šie rezultāti noteikti ir ļoti interesanti. Vārds jums. Paldies. Un man dzimtā valoda. Pilsnīgs paldies, arī vācu valoda ir man dzimtā valoda, bet tālāk runāšu angliski un paldies par man doto iespēju iepazīstināt jūs eh, ar šo ziņojumu pilnā apjomā. Jo parasti šos pētījumus prezentē eh, tie, kuri ir uh, Eh, konsultanti tieši politikas veidošanas jomā, bet tagad eh, šis, pas, eh, šis pētījums tika pasūtīts um, universitātei, tātad akadēmiskajam uh, sastāvam. Nu, tas, ko mēs redzam šajā slaidā, ir pārskats par esošo situāciju. Mana kolēģa Gabriela Alberti uh, kad runās par saviem rezultātiem tieši par šo pētījumu šis pētījums netika pasūtīts uh, domājot par konkrētu jautājumu, bet Eiropas parlaments aicināja mūs izpētīt, kādas ir attiecības ar sociālajām un darba tiesībām un iekšējā tirgus likumdošanu. Un Tas ir instruments tiem, kas vēlas veicināt sociālo un darba tiesību ievērošanu praksē, uh, lai raudzītos, uh, lai likumdošanas priekšlikumi um, nepārkāp šīs tiesības. Mēs neizvēlējāmies uh, runāt par šīm tiesībām sākot ar sociālo likumdošanu. Mēs paņēmām Eiropas Savienības pamatiesību hartu kā izējas punktu, jo šī harta, kas ir tiesiski saistoša, nodrošina to, ka sociālās un darba tiesības ir vienlīdz svarīgas kā iekšējā tirgus likumdošana. Un šis tiesiski saistošais instruments ir tas, kam jānosaka gan Eiropas Savienības likumdevēja rīcība, gan arī normas kā tādas. Tātad mēs pētījām, kā uh, notiek uh, šī miedarbības ar sociālajām un darba tiesībām un iekšējo tirgu un kā mazināt spriedzi starp šiem abiem Un uh, mēs arī sagatavojām vairākas rekomendācijas. Gribētu teikt, ka šīs rekomendācijas ir tikai kā piemēri, ko varētu tālāk vēl attīstīt. Tātad mēs rezumējām tradicionālo skatījumu par šo spriedzi starp sociālajām darbtiesībām un iekšējā tirpslikumdošanu. Mēs koncentrējāmies uz eh, tām sociālajām darba tiesībām, ko garantē harta par uh, kolektīviem darba tiesībām un 12. 28. pāns un par tiesībām uz uh, sociālo palīdzību nodrošināšanu un uh, pienācīgu darbu 31. 34. pāntā. Tātad mēs konstatējām, ka e, šīs tiesības e, joprojām pilnā mērā nedarbojas. Ja runājām par iekšējo tirgu, tad tur ir visai gara vēsture, kas saistīta ar pārāku dabu, piemēram, kas pārēdz e, brīvību pārvietoties, dibināt uzņēmumus, sniegt pakalpojumus. Un tās atrunāts 101. un 102. pāntā līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tātad tradicionāli pastāv šī spriedze, kur virsroku ņem iekšējā tirgus normas, bet ja mēs paraugāmies uz likumdošanas struktūru, tad mēs patiesībā redzam savādāku ainu. Un mēs redzam iedarbību starp sociālajām darba tiesībām no vienas puses un iekšējā tirgus likumdošana no otras puses, kas nebūtu nav tik viennozīmīgi, jo e, daļēji iekšējā darba, iekšējā tirgus normas atbalsta sociālās un darba tiesības. Ja paskatāmies uz koplīguma tiesībām, tad To atradīsiet arī desmitajā lapas pusē, bet šeit mēs esam rezumējuši otro sadaļu. Tātad, kolektīvās darba tiesības. Visi zina uh, par lavālu um, uh, judikatūru, kas balstās uz uh, domu par to, ka ir kolektīvās Eh, darba tiesības var nonākt pretrunā ar tiesībām, kas saistītas ar brīvu iespēju pārvietoties un sniegt pakalpojumus. Un tad, tad eh, tradicionāli šīs ekonomiskās brīvības tiek uzskatīts par tādu izaicinājumu vai konfliktējuši ar kolektīvām darbtiesībām. Bet patiesībā eh, ir paredzēts ļoti šaurs izņēmums, kas Eh, ļauj eh, neatiecināt normas par eh, dominējušās tirgus pozīcijas izmantošanu un karteļiem. Ja paraugāmies uz tiesībām, uz taisnīgiem darba apstākļiem, tad likumdošana un judikatūra par nosūtītajiem darbiniekiem ir uh, veicinājusi to, ka uh, rodas šī nedrošā, nepastāvīgās nodarbinātības joma, kur uh, darba ņēmēji uh, var pārvietoties, bet pret viņiem neiztur vienlīdzīgi darba vietā. Uh, tas uh, ir pretrunā arī ar iekšējā tirgus normām, kas paredz vienlīdzīgus darba nosacījumus, vienlīdzīgu izturēšanos. Bez tam to apdraud arī publisko iepirkumu jomas likumdošanu. Ja mēs paraugamies uz sociālo nodrošināšanu, sociālo palīdzību, tad mēs paši bijām pārsteigti, jo tas ir viens no visvairāk apdraudētajiem aspektiem. Pirmkārt, to it kā vajadzētu atbalstīt tiesībām par vienlīdzīgu izturēšanos pret nosūtītajiem darbiniekiem, bet mēs redzam, ka mm, nenotiek šāda vienlīdzīga izturēšanās tīpaši pret tiem, kuri bēgi tā varētu teikt no bezdarba un meklē darbu citur. Tāpat arī konkurences normas uh, to neveicina, jo dažreiz uh, sociālas institūcijas tiek uzskatītas par darba tirgus dalībnieku ar dominējošo pozīciju, it īpaši, ja šīs mm, sociālās nodrošināšanas uh, ir ies iestādes un to lēmums nevar apstrīdēt. Un Tāpat arī pakalpojumu sniegšanas brīvības normas tiek um, dažādi um, traktētas, un mēs redzam, ka tās tiek dažādi interpretētas Nacionāla un Eiropas Savienības līmenī. Un tagad es došu vārdu Gabrielai. Paldies, un paldies par uzaicinājumu šodien pastāstīt par mūsu pētījumu. Es pastāstīšu nedaudz vairāk par šo empirisko pētījumu, ka varat redzēt no kartas mēs koncentrējāmies uz eh, četriem konkrētiem piemēriem. Tātad Spānija, Īrija, Zviedrija un Polija. Mēs paraudzījāmies uz konkrēto situāciju, mēs arī pētījām to, kā tiek uztverts šis pieņēmums uh, par pretrunām starp šīm diviem aspektiem. Un, uh, Galvenais tātad bija spriedze vai, teiksim, pretrunas starp darbtiesībām un brīvības sniegt pakalpojums. Tas bija tieši saistībā ar nosūtītajiem darbiniekiem, it īpaši tad, kad nosūtītos darbiniekus rekrutē šīs pagaidu darba aģentūras. Un, piemēram, īrijā interesanti ir ļoti viegli izveidot šādas aģentūras, nodibināt šādas aģentūras robežas, un um, šis vājais regulējums tiek ļaunprātīgi izmantots un nosūtītie darbinieki strādā par zemākām algām uz sliktākiem nosacījumiem. Ir tīpaši pēc tam, kad tika likvidēta nodarbinātības līguma reģistrēšana. Kā varat redzēt no šī citāta no mūsu intervijas ar īrijas uh, arotbiedrību konference. Cilvēkus nodarbina aģentūras, kas dibināts un reģistrēts īrijā, bet uh, īrīts šajā gadījumā tikai tiek izmantot uh, kā uh, nodibinājuma vieta, jo tur ir ļoti labvēlīga nodokļu vide un regulējums, uh, bet um, gan arotbiedrību pārstāvju, gan darba devēju pārstāvju bija viensprāts par to, ka ir nepieciešams uh, sociālais regulējums, piemēram, celtniecības jomā, jo uh, saistošie obligātie līgumi labāk var mm, aizsargāt nosūtītos darbiniekus un tādējādi var izvairīties no sociālā dēmpinga. Tad kādi ir izaicinājumi šajā nosītīto darbinieku jomā? Daudz piekrīt, ka šī jaunā direktīva par nosūtītajiem darbiniekiem, direktīva 2014.467, var uzlabot šo situāciju tomēr um, normas netiek piemērots pietiekami efektīvi tādēļ, ka trūkst resursu dalību valstīs ir tīpaši, kā arī tādēļ, ka pastāv skeps attiecībā uz kontrolas mehānismiem. Jo Uh, paradoxāli ir tas, ka uh, tā vietā, lai legalizētu šīs attiecības, uh, šīs normas patiesībā liek šiem nodarbinātības um, aspektam ir kā aiziet pagrīdē. Šeit ir svarīgi, lai tur, kur strādā šie nosūtītie darbinieki, darbotos un būtu arotbiedrības. Tas ir ļoti svarīgi, un to, tas arī mums ir ļoti svarīgi, jo, protams, arī ir konstatēti izaicinājumi vai problēmas eh, koplīgumos, piemēram, aprūpes darbinieki, viņu tiesības tīpaši uh, mazais sargāts, jo trūkst šo koplīgumu. Vēl viena interesanta joma, kur mēs konstatējām šo spriedzi vai pretrunu starp pakāpojumu sniegšanas brīvību un sociālajām darbtiesībām, ir publiskā iepirkuma joma, kur mēs redzam, ka pašvaldībām ir vāji uzraudzības mehānismi, lai raudzītos, ka cilvēki tiek nodarbināti uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Īrijā arotbiedrība pārstāvi visai pozitīvi izteicās par iespējām uzlabot situāciju uz vietas. Ja jaunā publisko iepirkuma direktīva tiks transponēta tā kā paredzēts pēc likuma burta, bet joprojām šeit pastāv izaicinājumi. Īrijā mēs konstatējām gadījumus, ka darotbiedrībām bija izdevies konkretizēt sociālās klauzulas koplīgumos, bet joprojām notiek debatas, piemēram, Zviedrijā, kur koplīgumi var netikt piemēroti attiecībā uz publiskā iepirkuma gadījumiem. Joprojām notiek debats par to, vai jaunās iepirkuma direktīvas 18. pāns ir vai nav piemērojams tādēļ, ka šajā valstī uh, ir koplīgumi, kas nav universāli piemērojami. Tālāk eh, pašvaldības eh, sniedz pozitīvu piemēru par Vita job vai Vita darba modeli. Un te mēs varam redzēt labākās pieredzes piemēru, kur ārotbiedrības ir kā konsultanti, kas uzrauga, teiksim, šo normu ievērošanu, piemērošanu. Vēl viena joma, kas ir īpaši problemātiski, ir sociālās palīdzības un aizsardzība joma. Mēs redzam, ka nosūtītie darbinieki nevar pilnā mērā izmantot savas sociālās tiesības, bet uh, arī tie, kas brīvi pārvietojas, eh, tad viņi arī redz arvien vairāk šķēršļus. Eiropas tiesību klīnika konstatējas par to, ka situācija ir pasliktinājusies un tagad ir jāpierāda eh, jūsu um, uzturēšanās vieta, rezidences vieta, tāpat uh, arī jūs nevarat tik viegli izmantot savas sociālās tiesības, un Eiropas justīcijas tiesa arī ļoti bieži nodot to dalību valstu tiesām, lemt par to, vai jūs esat vai neesat kā darbinieks eh, tiesīgs saņemt eh, sociālās garantijas un vai jums ir tiesības uz šo tie, sociālo tiesību realizēšanu. Un Tādējādi tiek apšaubīts brīvās pārvietošanās tiesības un to realizēšanas iespējas Eiropā. Paldies! Um, no. Vai mūsu laiks ir beidzies? Pavisam īsi. Es atvainojos, saka priekšsādātājs tā bija uh, dzīves realitāte, un mūsuprāt tas ir jāmaina, jo, kā jau es agrāk norādīju, uh, normatīvais ietvers Eiropas Savienībā prasa to, lai eh, iekšējo tirgu nosaka konstitucionālie nosacījumi. Un pamatiesību hārta, kas ir mūsu izējas punkts, eh, ir arī ļoti komplekss instruments, jo eh, tā atspoguļo iekšējā tirgus likumdošanas pretrunas un tur garantē uh, uzņēmējdarbības brīvību un eh, īpašumtiesību brīvību un arī sociālās un darba tiesības. Un um, cilvēki, uh, fizisks persons ir prioritārs pamatiesību hartā. Un ja ir pretrunīgas garantijas, tad kā tad uh, šeit uh, to risināt? Pamatiesību harta uh, piedāvā diferencētas tiesības. Uh, um, un daudz tiesības izriet no Eiropas cilvēktiesību Eiropas pamatiesību konvencijas, un tas attiec uz 12. pāntu, kur ir arotbiedrība brīvība, bet uh, lasot Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums kopš 2008. gada, uh, tiesības noslēgt uh, uh, koplīgumus uh, un arī citas tiesības, tātad kolektīvās darba tiesības tiek garantētas 12. pāntā. Uh, harta. Harta paredz dažas tiesības bez nosacījumiem. Vienīgie nosacījumi ir 52. panta pirmajā punktā, kas paredz, ka vienas tiesības nedrīkst kavēt citu tiesību īstenošanu, bet par to runā arī 34. un 31. panti, kas uh, paredz sociālo aizsardzību un taisnīgus darba apstākļus. Bez tam ir arī tiesības kas pārēd zināms ierobežojums un kas tiek garantēts tikai atbilstoši sekundāriem tiesību aktiem un atsevišķām konvencijām. Tas, piemēram, ko, koplīgums pārēdz tikai 28. pāns hartā. Bez tam ir arī principi, kur realizēšanai ir nepieciešama likumdošanas aktivitāte un tādējādi sociālās nodrošināšanas līmenis un nodarbinātības tiesību līmenis netiek pietiekami garantēts, un 31. 34. pāns pieder pie šīs kategorijas. Tātad ir tiesības, kas atrodas it kā vienā līmenī, tas ir tiesības veikt uzņēmē darbību, un 28. pāns, kas palēdz koplīgums Bet pēc proporcionalitātes principa neviena no tiesībām nedrīkst tikt ierobežot vairāk nekā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu um, konkurējošo tiesību īstenošanu. Mēs domājam, ka tas nozīmē, ka Eiropas kopienu tiesas judikatūrai nākotnē ir jāmainās. Piemēram, ja Ryanair strīds nonāktu Eiropas kopienu tiesā, kur ir jautājums par to, vai Dānijas arotbiedrības var streikot, lai nodrošinātu to, ka um, Ryanair strādājušie apkalpas locekļi un darbinieki lidostā, lai viņiem attiektos uh, šis koplīgums. Uh, tādējādi kolektīvā uh, darba līguma tiesībām būs vienāds status ar um, nodarbinātības un iekšējā tirgus likumdošanu bet tātad kolektīvu koplīgumu tiesības un iekšējā tirgus tiesības nav garantētas hārts 12. pāntā. Šis jaunais koncepts nedarbosies pats par sevi. Tas uh, prasa likumdošanas izmaiņas un tas uh, ļaus sociālajiem partneriem uh, veidot jaunas darbības līmeņus. Tie ir trīs pasākumi, kas ir arī mūsu rekomendācijās, bet tie ir tikai piemēri. Piemēram, jauna konstitucionālā koncepcijas veicināšana. Ja runājam par vienlīdzīgu attieksmi pret uh, cilvēkiem, kuri pārvietojas, lai strādātu, um, Daudz pētījumu ir par eh, tiem, kuri pārvietojas mm, nevis lai strādātu, bet citu iemeslu dēļ. Tāpat vajadzētu arī atbalstīt izmēģinājumu projektus eh, sociāli atbildīgi publisko iepirkumu procedūru ievies, eh, ieviešanai. Un mēs uzskatām, ka, lai arī ir daudz pētījumu par koplīgumiem, pētījumi par uh, kolektīviem līgumiem, kas rada institūcijas sociālās nodrošināšanas jomā, šādu pētījumu nav. Daži no likumdošanām ir jāmaina, un man šķiet, ka to vajadzētu izmantot, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir nosūtītie darbinieki vai brīvie aģenti. Mēs uzskatām, ka šī direktīva ir jāmaina, lai ņemtu vērā uh, visas rūpniecisko uh, sektoru koplīguma attiecības kas varbūt nav obligāti saistošos koplīgumos. Kas attiecas uz vienlīdzīgu izturēšanos, mēs uzskatām, ka direktīva 2014.54 varētu tikt attiecināt uz visiem darbiniekiem, kas pārvietojas, ne tikai uz tiem, kas ir nosūtītie darbinieki. Un visbeidzot, tie cilvēki, eh, kas pārvietojas ar dalībvalstīm, lai izvairītos no bezdarba, viņiem netiek nodrošināta pienācīga sociālā aizsardzība un arī šai kategorijai vajadzētu piemērot šīs tiesības. Ja runājam par sociālo partneru lomu un aktivitātēm, mēs uzskatām, ka tie uh, varētu strādāt pie sociālās nodrošināšanas institūcija veidošanas, un viņi varētu arī raudzīties to, lai tik nodrošinātu adekvātu nosacījumu nosūtītajiem darbiniekiem darba vietā, un viņiem vajadzētu atbalstīt brīvas pārvietošanās tiesību ieviešanu, jo darba ņēmēju tiesības nevienmēr tiek efektīvi ieviest. Šajā sakrā kopumā varam secināt, ka uh, ir daudz iespēju kā pārvarēt uh, šīs pretrunas starp iekšējā tirgus likumdošana un sociālajām un darba tiesībām. Un es domāju, ka šeit Eiropas parlaments un arī cits institūcijas varētu spēlēt svarīgu lomu. Liels paldies par jūsu uzmanību! Liels sirsnīgs paldies, ļoti interesanti secinājumi. Manuprāt, šeit ir ielikts, šeit ir ielikts pamats. Uh, darbam, kuru varam īstenot vēl ilgi, un tas sasaucas ļoti tieši ar diskusijām, kas mums bija par darba tiesībām Grieķijā un pēdējo gadu politikas sekām. Tātad šodien ir tiešām labs pamats uh, uzsākt diskusiju, uh, bet šodien to nenoslēgsim, tikai pārtrauksim, lai tādu vēlāk turpinātu. Un tagad došu vārdu koordinātāriem, politisko grupu runātājiem, vispirms tautas partija. Danuta, vai tu gribētu? Ja przyznam się, że jestem Paldies! Es atzīstu, ka es šajā zālē esmu persona, kur ļoti ieinteresējas šis pētījums, jo divas gadus kopā ar priekšsēdētāju mēs strādājām pie direktīvas, kas tika pieņemta 2014. gadā, un mēs redzējām, ka trūkst pētījumu par konkrētiem piemēriem. Un, mēs strādājām un redzējām to, ka nav iespējams ir, ir, ir, ir situācijas, ko nevar definēt kā reālu, teiksim, šo nosūtīšanu vai deleģēšanu. Un mēs runājām par to, ka šīs diskusijas par nosūtītajiem darbiniekiem nav beigušās. Mēs uzskatām, ka ir jāatrod labāks risinājums. Vai jūs esat izpētījuši eh, šos, pēt, šo, šos situācijas un vai jūs varat pateikt, cik daudz ir gadījumu, kad reāli uh, darbinieku nosūtīšana neatbilst šai darbinieku nosūtīšanas definīcijai. Un vai esat runājuši ar darba devējiem, un vai jūs zinat, kāda ir iemesli, kādēļ uh, ir, teiksim, šīs nepilnības? Mēs runājot par 2014. gada direktīvu daudz runājām par to, ka parādās interneta mājaslapas, kur tiek uh, iegūta uh, pamatī informācija, ko izmanto firmas. Tas ir svarīgi, lai šī informācija būtu pieejama gan darba devējiem, gan darba ņēmējām. Uh, Un eh, vai jūs runājat par šīm situācijām, kur tiesības tiek pārkāptas? Bet mūsu lielākā problēma bija, eh, piemēram, šo pasta kastīšu likvidēšana, kur adrese ir pastkastīta. Lai mēs varētu likvidēt šīs eh, nepatiesos partnerus, kas tiek kas nosūta darbinieks, tātad šīs aģentūras, šīs, kas ir dibināts ar adresi pastkastīt, un vai ir kaut kāda risinājuma, ko jūs varētu piedāvāt šai sakarā? Paldies. Danuta, Juta Štainruka. Juta Štainruka. Paldies, Danuta. Jā, fie... Jā, liels sirsnīgs paldies. Jūs uh, daudzajā tā veidā uh, runājāt uh, tāpat kā es domāju, tātad šis konflikts starp eh, iekšē tirgus brīvībām un darba ņēmēju tiesībām, ar ko es saskaros kopš strādāju šeit parlamentā, jo Eiropas līmenī ir daži, kuri uzskata, ka ekonomikas brīvībai ir vienmēr jādod priekšroka eh, un cilvēkiem eh, jābūt otrajā plānā. Patiesi rodas jautājums, nav man vēl bijusi iespēja šo pētījumu izlasīt detalizēt, bet kur mēs varētu kaut ko darīt Eiropas līmenī. Īstenošanas direktīva par nosūtīšanas direktīvu, tās mērķis taču bija um, labot uh, sākotnēji pieļautās kļūdas. Manuprāt, situācija ir tikai pasliktināta, jo joprojām nav precīzas definīcijas. Mani interesētu sekojošais, kad jūs uh, Uh, pētījāt šo pamat uh, likumisko ietvaru, vai jūs Eiropas līgumos atradāt uh, pamatu tiesībām cilvēkiem saņemt vienādu algu par vienādu darbu, darbu vien, vienā un tā pašā vietā? Tas mani interesētu konkrēti, jo daudzi cilvēki, danot arī uz to atsaucās, tiek izmantoti, tad, kad viņi sāk strādāt citā valstī, tad, kad tiek nosūtīti strādāt uz citu valsti, uh, Tur sociālās tiesības un godīgi darba nosacījumi e, nav ikdiena. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu vairāk Eiropas institūciju, vai jūs ar to domājāt e, kontroli, lai apkarotu e, pārkāpumus, tātad veiktu vairāk pārbaudas dalībvalstīs? Es uzskatu pretstatā manai kolēģei, ka mums vairāk un arī pārobežu mērogā, Eiropas mērogā ir vajadzīgas darba eh, kontrols eh, pasākumi, lai aizsargātu tos cilvēkus, kas eh, strādā citās dalībvalstīs un tiek ļaunprātīgi izmantot. Paldies par šo pētījumu. Tā ļoti, tas ļoti labi pamato daudz ko, ko esmu uzzinājusi arī runājot ar cilvēkiem Eiropā un strādājot. Un uh, komisijai arī ir vesela virkne mājas darbu, uh, lai īstenotu likuma normas, lai cilvēki Eiropā tiešām būtu vienādā situācijā. Paldies, tagad Makintājas kundze, ja viņa vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jums tiešām pateikties par jūsu šodienas prezentāciju. Un uh, Šeit mums ir daudz ko pētīt un eh, ar ko iepazīties. Es gribētu izmantot šo iespēju un uzdot dažus jautājumus par eh, individuālu darbinieku tiesībām eh, doties no savas mītnes valsts, no savas valsts uz citu Eiropas valsti, lai dibinātu uzņēmumus. Tie ir uh, Eh, būtībā uzņēmēji, kuri grib eh, dibināt uzņēmumus, lai sniegtu pakalpojumus vai arī eh, īstenot savu profesionālo darbību. Es savā pastkastītē apvienotajā karalistē saņēmu pārsteidzošu skaitu jautājums un sūdzības no individiem, kuri cenšas uh, apmesties Spānijā, dibināt uzņēmumu Spānijā un saskaras ar barjerām, kuras es saukt par netarifu barjerām. Tātad milzīgi šķēršļi tiek šiem cilvēkiem likti, lai kavētu uh, to, ka viņi varētu vai nu pārdot savus pakalpojumus, vai um, īstenot uh, savu profesionālo darbību šajā valstī. Man šķiet, ka tādējādi um, tātad šir, tās ir klasiskas tiesības, kādas ir individam, uh, lai pelnītu iztiku, uh, kādā citā valstī dzīvojot vienotajā tirgu. Un tomēr ir šie šķēršļi, kas viņiem tiek uh, likti, un jo īpaši ir atsaucas uh, uz Spāniju, un par šo valsti nāk visvairāk sūdzību. Uh, Bet man ir vienkārši jautājums, vai jūsu darbā jūs saskārāties ar eh, tām grūtībām, kādas rodas eh, individiem, tad, kad viņi eh, grib dibināt uzņēmumu Spānijā? Paldies! Paldies! Un no Aldes neviens vairs nav klāt. Ā, es atvainojos. Jā, es jūs neredzēju. Jā, Jā es izteikšos, izteikšos īsi. Vispirms gribētu sirsnīgi pateikties par šo prezentāciju, un man ir prieks, ka mums ir iespēja tagad šos secinājumus uh, aplūkot tuvāk. Daudz kas no tā mums būs noteikti noderīgs turpmākajā darbā nodarbinātības komitejā. Man ir viens uh, konkrēts, relatīvi īsts jautājums, uh, kura runa par komisijas darba programmu. Tika paziņots taču, ka būs uh, pārskatīšana no, darbā nosūtīšanas direktīvai. Un tad ir jautājums, vai šī pētījuma ieteikumi tur varētu tikt ņemti vērā. Varbūt, ka eh, par darbā nosūtīšanu direktīvu vajadzētu detalizētāk eh, parunāt un pie tā strādāt. No gojas vairs neviena nav klāt, nē, tomēr es, tad es eh, tagad izteikšos. Līdzīgi kā citi izteicās pagājušajā nedēļā komisija paziņoja, ka uh, ne tikai darbinieku nosūtīšanas jautājums tiks pārskatīts, bet arī darba inspekciju jautājums. Vai jums ir tādi uh, pierādījumi, ka vajadzētu Eiropas direktīvu, lai stiprinātu darbtiesību pārbaudas, vai būtu pietiekami uh, dalībvalstu instruments vienkārši uzlabot šajā jomā? Es sapratu komisiju tā, ka tur ir runa par eh, Eiropas standartiem darba inspekciju ziņā. Kāds ir jūsu viedoklis? Tas arī bija viss. Un tagad zaļie būtu, eh, zaļajiem būtu kārta. Lūdzu. Moment. Jetzt müssen wir eine Reihenfolge machen. Äh, für die Grünen niemand? Nav neviens no zaļajiem, neviens negrib izteikties. Labi. Tad FDD. Vai no FDD ir kāds? Nē. Tad MF tagad būtu kārta. Uh, Martāna kungs. Jā, viņš vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, visi to zina, ka Eiropas Savienība nebūs dzīvēt spējīga, ja nebūs fiskālās un sociālās līdzsēstības starp visām dalību valstīm. Un mēs zinām, ka to nebūs iespējams panākt jo Eiropa ir izplatusies pārāk ātri un ir pārāk liels atšķirības ar 28 dalību valstīm. Bet šīs pētījums, kas tiešām ir vērā ņemams, norāda, ka vēl grūtāk būs panākt līdztiesību tādēļ, ka Uh, tiesību normas attiecībā uz iekšējo tirgu ir pretnostatīts sociālām un darba tiesībām Eiropas Savienībā. Un šī Eiropas uh, konstrukcija ir tik sarežģīta, ka nespēja darboties, un uh, būtībā Eiropas komisija ar, uh, tikai uh, Eh, ražo eh, tādas eh, sprākst, sprādzienu bīstošas dokumentus ar vien vairāk regulu un direktīvu, un šī mašīna kļūst ar vien sarežģītāka un ar vien mazāk spēj darboties. Paldies! Nu, Jā, Jā, nu, lai nodrošinātu likumu ievērošanu, kontrols ir nepieciešams. Tā vienkārši mana piezīme. Jungērijus kundze, lūdzu. Paldies, paldies arī par šo pētījumu. Man patiesībā ir divi veidi jautājumi. Viens eh, jautājums, kas atsaucas arī uz eh, darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanu, kas jau tika minēta, ja es pareizi sapratu jūs teikto, jūs prezentāciju tad jūs sakāt, ka balstoties uz šo pētījumu, pārskatīšanai ir jānovad arī pie tā, ka darbinieku nosūtīšanas direktīva tiek uh, pielāgota. Vai tas ir nepieciešams, lai Eiropas kopienu tiesas spriedumus varētu pieņemt sociālajā jomā. Arī komisijā ir balsis, kas uh, saka, ka mēs vienkārši publicēsim paziņojumu, kā mēs to gribētu īstenot, un tad jau tas viss uh, darbosies. Un tad sociālās uh, tiesības, sociālā aizsardzība būs tajā pašā līmenī. Tas ir mans pirmais jautājums. Otrais jautājums, jūs pētījā jūs uh, bieži norādāt, ka sociālais dialogs ir uh, svarīgs, ka sociālajiem partneriem jārod vienošanās. Tikko pirms tam mums bija eh, prezentācija par to, kas notiek ar sociālo dialogu Grieķijā. Un kas attiecas uz Grieķiju, tas ir spēkā arī attiecībā uz citām Eiropas valstīm, kuras uh, ir. Uh, zem trojkas kontrolas. Kā mēs to varam uh, risināt? Sociālajie partneri mums ir nepieciešami, lai uh, novērstu uh, darbnieku ļaunprātīgu izmantošanu. Paldies! Paldies, Regners kundze! Paldies par jūsu prezentāciju! Es vēršos pie jums, priekšsēdētāji! Uh, Un lūdzu to eh, nosūtīt arī eh, kopienties tiesnešiem. Un mums tagad ir iespēja jūs uzklausīt eh, nozbrātības komitejā, un es domāju, ka šī informācija būtu noderīga arī iekšējā tirgus komitejas dalībniekiem. Katrā ziņā man ļoti patika tas, ko jūs teicāt, un arī tas, cik skaidri jūs izteicāties. Man ir divi jautājumi. Pirmais par tās augstajiem um, īslaicīgajiem strādniekiem, to sauc par minūšu strādniekiem, ir šīs te interneta platformas, kuras, uh, uh tī, uh, kuras uh, paņem šos jauniešus un uh, uh, jaunieši sniedz pakalpojumus digitālajā sektorā, un tas ir sektors, kas visu laiku izplešas un uh, kļūst aizvien. Uh, pierastāka lieta, un tas viss ir ļoti saistīts tieši ar šo jautājumu. Kā jūs vērtējat, ņemot vērā šo digitalizācijas eh, attīstību, kas rada um, liels iespējas, bet arī draud sagraut darba tiesības, kā jūs redzat mūsu uzdevumu, kā jūs vērtējat, kāds ir mūsu uzdevums saistībā ar iekšējo tirgus un digitalizāciju, kā mums šeit būtu jāstrādā. Otrs jautājums par kopienu tiesu. Uh, un Alimānevoču lietu. Manuprāt, šeit ļoti svarīgi ir eh, ļoti rūpīgi vērtēt lietas saistībā ar pieeju sociālajām sistēmām. Man interesētu jūsu atbildi par šo jautājumu. Paldies! Un tagad eh, Krasnorepska kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem się <clears throat> zapytać. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es gribētu uzdot konkrētu jautājumu. Mēs eh, esam pievērsušies nosūtītiem darbiniekiem. Protams, tā ir eh, smaga problēma, bet abas kundzes teica, ka arī attiecībā uz šiem te pārobežu eh, darba ņēmējiem tas ir spēkā, kas Eh, patiesībā ir tikai 3% no darba ņēmējiem Eiropas Savienībā. Šis eh, pētījums, protams, ir tāds vispārīgs. Šeit ir runa par iekšējā tirgus tiesībām un darba ņēmēja tiesībām. Es gribētu pajautāt, vai jūs eh, esat vēl kādas smagas problēmas konstatējuši? Jūs, piemēram, sakat, ka uh, Polijā ir vērojami liberāli elementi, uh, ko nodrošina Eiropas padomi ar tradicionāliem elementiem, ko raksturo uh, mūsu sociālā vēsture vēsture, eh, pirmsociāls vēsture. Tātad tā būtu tāda jaukta ekonomika, postsociālistiska, eh, ko raksturo atsevišķi neoliberāli elementi, eh, kā piemēram tādās valstīs, kā Lietuvānija, varbūt mūsu kolēģi būtu visai kritiski noskaņot attiecībā pret tādām lietām. Bet es gribētu. Tāpēc jūs minat to, ka uh, ko, koplīgumi ir ierobežot, ko, koplīguma sarunas notiek uzņēmumu līmenī. Jūs sakat, ka tikai 16% no polijas darba ņēmēji un 20% uzņēmumi i, i, i, darbojas atbilstoši koplīgumiem. Uh, Bet mans jautājums, eh, varbūt, ka tas attiecas uz eh, polijas ekonomikas postsoc, postsociālo šo raksturu, bet eh, mūs bieži sauc arī par jauno Eiropas modeli. Bet, piemēram, sociālo tiesību jomā man šķiet lielākā problēma ir jautājums par to, kas notiek tajā jaunās Eiropas ekonomikas daļā, piemēram, kā Grieķijā. Oh, ko jūs raksturojat eh, kā liberālos elementus. Es šeit runāju par eh, lieliem uzņēmumiem, starptautiskajām korporācijām, tādiem uzņēmumiem, kas bieži no, eh, no citām valstīm, kā piemēram Amazon.com, kur daudz preces un pakalpojumi nāk no Vācijas uz Poliju, piemēram, jautājumi par iespējām vest sārunas par darba apsākļiem, atalgojumu, pensijām. Uh, bet, piemēram, par koplīgumiem, ja runājam, tad tas pats attiec arī uz īriju un Zviedriju. Uh, vēl viens um, komentārs. Uh, bieži diskusijās, arī mūsu komisijā, uh, mēs balstām diskusijas uz fikciju, un fikcija ir tāda, ka mēs it kā runājām par sociālo regulējumu, um, ko iekšējā kopējā tirgū, bet Eiropas Savienība, Eiropas Savienības dalībvalsts it kā ir tāda vienota ekonomika, bet tā nav. Jo ir atšķirības starp tām un arī atšķirības starp sociālo tiesību modeļiem, piemēram, darbņēmējiem Zviedrijā un Polijā. Un mums vajadzētu ņemt vērā to, ja runājam par nosūtītajiem darbiniekiem. Uh, Un e, šeit es domāju, e, tieši MVU trūcīgajās valstīs cietīs visvairāk, bet tādēļ mums vajadzētu vērst uzmanību uz sociālajām tiesībām, darba ņēmēju tiesībām tajos lielajos starptautiskajos uzņēmumos, kas vairāk nekā 25 gadus darbojas un kas ir izvērsuši savu darbību visā Eiropas Savienības dalībvalstī un darbojas Polijā, Bulgārijā, Čehējā, Slovākijā uz pilnīgi citiem nosacījumiem vai apstākļumiem nekā, eh, piemēram, eh, Zviedrijā vai kaut kur Polijas reģionos. Paldies! Atļaujiet man pirms dod vārdu komisijai un tad, protams, mūsu viešņām. Ļaujiet man izteikt to vienu piezīmi. Protams, ka mums ir sociālas atšķirības arī eh, nozarēs Eiropā, bet eh, mums eh, jau pat nav tāds saprātīgs vienots, vienots definējums darba ņēmējam Eiropā atsaucoties to, ko teica Rēgners kundze, tad uh, tur uh, ir šie te uh, darbinieki, ko maksā, apmaksā par, par dienām, un kā tad mēs ar mūsu tagadējo likumdošanu vispār varam definēt šos cilvēkus, kas strādā šādu īsu laiku. Uh, Un tad es domāju, ka mums ir jāsāk diskusijas ar komisiju par saprātīgu darba ņēmēja definīciju, jo savādāk mēs nonākam situācijā, kas vairs nav pārvaldām. Mēs runājam par šiem viltus uh, uh pašnodarbinātājiem, kuri paši ir izmantotāji, un tās visas ir uh, problēmas, ar kurām mums uh, ir jācīnās. Un es arī nedomāju, ka uh, dalībvalstu atšķirības Uh, drīkst noved, novest pie tā, ka mums uh, ir Eiropas līmeni vismaz seši dažāda uh, veida grupas ar dažādām tiesībām. Labi, tagad vispirms vārds komisijai. Morijota Nu. Vai viņa ir ieradusies? Jā. Jā, paldies. Uh, Esmu Marita Nuno Eiropas komisijas, un es gribētu vienkārši pateikties par šo ziņojumu. Mēs to uzmanīgi izlasījām, mēs to tagad izplatām mūsu dienestos un ņemsim to vērā mūsu turmākajā darbā. Paldies! Tan, une... Paldies, un tad tagad nekavējoties vārds atkal mūsu uh, referentēm, lai viņas varētu atbildēt uz visiem lielajiem daudziem uzdotiem jautājumiem, ja ir iespējams trijās minūtēs. Aizdomā bēst. <laughs> Labi, darīšu, ko varēšu. Jautājumi par darbinieku nosūtīšanu, kas to ļaunprātīgi izmanto. Mums ir vairāki empiriskie pētījumi par darbinieku nosūtīšanu, un mēs uh, balstījāmies uz Dija konsultantu un eh, Bertensmanu eh, pētījumu. Uh, 95. un 96. lapusē mūsu pētījumā šie pētījumi ir apkopoti, un mēs paši neesam veikuši empirisku pētījumu par šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, bet mēs esam konstatējuši, ka darbinieku nosūtīšana tādās lielās valstīs kā Vācija, kas nepieņēma brīvi, brīvu kustību, nepieņēma darbiniekus pēc aplašanāšanās no Austrum Eiropas valstīm, un tad tad darbinieku nosūtīšana ir kā veids eh, apiet šo um, ne, normas neizmantošanu par brīvu pārvietošanos, jo bieži vien darbiniekiem nav alternatīvas, un tāpēc mūsu ziņojumā mēs sakām, ka vienlīdzīgas attieksmes princips visā valstī ir jāuztver nopietni, un tad Steinruks kundzes jautājums uh, kas ar to bija saistīts, tātad eh, no kurienes jūs ņemat šo vienlīdzīgās attieksmes principu? Pirmkārt, ir eh, brīvas darbinieku pārvietošanas princips eh, ar nosacījumu par vienlīdzīgu attieksmi, tas ir 45. pāns, kāpēc tas neatiec uz nosūtītiem darbiniekiem. Un patiesībā iemesls ir tāpat, ka, tāpēc, ka uh, uh, ir pakalpojumu sniegšanas brīvība un pārvietošanās brīvība, un tās brīvības ir uh, tiek uzskatīts par pārkāptām, ja tiek uh, prasīts nodrošināt darba likumdošanas ievērošanu darba vietā. Es nezinu, kuras uh, institūcijas to ir sasniegušas, bet apsvērumos ir norāde uz to, ka nevienlīdzīga attieksme pret nosūtītiem darbiniekiem ir piekāpšanās uh, pakalpojumu sniegšanas brīvībai. Un mēs uzskatām, ka tāpēc, ka pamatiesību harta nosaka citu hierarhiju, tātad brīvības sniegt uh, uh, pakalpojums un brīvu fizisko personu kustību nevajadzētu būt šai hierarhijai un ka ir pienācis laiks nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi visiem cilvēkiem vienā darba vietā. Un uh, tur būs vajadzīgas likumdošanas iniciatīvas, uh, to, tas nevar izrietēt no paša līguma, bet tur jau ir zināms norādes arī pamatiesību hartā un līgumā. Es nevaru jums atbildēt, kurš ļaunprātīgi izmanto darbinieku nosūtīšanu. Es vienkārši varu pateikt, ka tas tiek izmantots kā veids apiet likuma normas. Tātad, vai nu, uh, tad, ja mēs paraugāmies uz uh, aprūpas sektoru, ir ļoti daudz polijas uh, darbinieku strādā Vācijā tad eh, nav iespējas kā brīvi eh, strādājošam cilvēkam saņemt to pašu darbu, salīdzinot ar nosūtītiem darbiniekiem. Tālāk par eh, darba pār inspektoriem. Mēs neesam apsvēruši iespēju veidot tādu inspekciju Eiropas līmenī. Runājot par Eiropas institūcijām, mēs domājām par jautājumu, vai nebūtu labāk šiem te sektoriem, kurās kuros tiek ļoti daudz izmantot darbinieku nosūtīšanu, vai nebūtu labāk uh, radīt konkrēts noteikumus koplīgumos uh, sektoros, lai nodrošinātu, ka visiem darbiniekiem, kas tiek nosūtīti šādā veidā, lai viņiem būtu sociāla apdrošināšana. Jo daudz no intervētajiem teica, ka bieži vien nav šī, uh, šis nosagums, kas būtu bez pārtraukumiem. I, un bieži vien arī nav iespējams eh, īstenot eh, tiesības šiem darbiniekiem. Mēs esam domājuši arī par sociālās apdrošināšanas institūcijām, ļoti mobiliem eh, darbiņēmējiem, darbiniekiem, iespējams arī nosūtītiem darbiniekiem, un to varētu radīt ar likumdošanu vai darba koplīgumiem. Man būs jāsarūktina Makintājers kundze Mēs nesam eh, pētījuši mobilo pašnodarbināto eh, jautājumu, mēs raudzījāmies uz eh, citiem jautājumiem, un tāpēc mēs arī nesaņēmām mūsu intervijās jautājumu par šiem jautājumiem, vai tu nekiekrīt. Jā, tas ir ļoti svarīgs punkts tomēr, jo tas atsaucas arī par šiem marginalizētajiem darbiniekiem, kā mēs Eh, definējam viņus nodarbinātības kontekstā, tātad eh, šīs nedrošās darba vietas eh, un šīs tendences liek mums pētīt šos jautājumus. Tātad to mēs nepētījām. Bija daži jautājumi par to, vai darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanai vajadzētu būt tādai tālajošākai, ne, ka, ne tikai šos mērķus pildot. Uh, Es domāju, ka tas ir jautājums institūcijām, jo šobrīd eh, nav vienlīdzīga attieksme pret nosūtītiem darbiniekiem. Um, darba vietā ir minimālie standarti, bet nav vienlīdzīga attieksme, un tas, mūsuprāt, nav pareizi. Vai mēs vēlamies vairāk regulējumu no Eiropas likumdevējiem? Patiesībā šeit eh, mums ir tāds eh, neviennozīmīgs nodu viedoklis, jo mēs uzskatām, ka ir vietas, kur sociālo partneru vienošanās būtu vērtīgāks nekā regulējums no augšas. Mēs uzskatām, ka zinām jautājumi ir jārisina Eiropas līmenī. Nepierakstīju uzvārdu, bet bija jautājums par to, kā kolektīvās darba tiesības, kuras mēs apspriežam mūsu pētījumā, kā tās joprojām joprojām varētu aizsargāt uh, situācijā, kad uh, ir trojkas noteikumi un jaunajā ekonomikas pārvaldības uh, noteikumi, kas apšauba darba normas nacionālā līmenī. Jā, mēs pētījām iekšējo tirgu, bet, jā, protams, šeit var to izmantot, bet mēs nepētījām šo jautājumu ko mēs runā, tātad par šo, šiem marginalizētajiem darbiniekiem, mani ieinteresēja apvāršanas 2020 pētījumu e, kopsavilkums, tas ir nesenācis klajā, un tur ir runa par to, ka tiek runāts par tipiskiem, netipiskiem darba apstākļiem un ir, eh, protams, sarežģīti eh, rast tādu definīciju, bet mums ir vajadzīga darba paša definīcija un jādefinē arī darba ņēmēs, darbinieks, un tiklīdz mēs sākam definēt eh, stundu skaitu nedēļā, tad rodas tādas kā frakcijas tad ir šāda sadrumstalota definīcija. Tātad šī lieta par vienlīdzīgu attieksmi uh, attiecībā pret cilvēkiem, kas uh, ir devušies citu dalībvalstu, lai atrastu darbu, un tā ir ģimene, kas ir pārcēlusies uz Vāciju, un viņi nevar atrast darbu, un uh, viņu uh, bezdarbnieka pabalsts tika pārtraukts nevis tāpēc, ka viņi uh, sāk strādāt, bet tāpēc, ka viņi bija eh, no citas valsts. Un tad ir cilvēki, kas eh, varbūt nevar tā tad eh, īpaši labi integrēties citā tirgu un tātad kopiena tiesas spriedums bija piedāvāta atšķirīga risinājuma, sakot, ka šī kategorija, kas vēl nav integrējušies darba tirgū, bet ir atraduši uh, kaut kādu darbu, kaut vai uh, nedrošu vai uh, nepilnlaika darbu, un tagad mēs gaidām citas lietas spriedumu, uh, līdz oktobra beigām varētu būt šis spriedums, tas ir atkal līdzīgs uh, gadījums par šiem marginalizētajiem darbņēmējiem. Naveska kungs, varbūt es nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu un arī tūkojumā bija zināmas grūtības saprast, jo jūs pārgājāt no poļu uz angļu valodu un otrādi, un es varbūt visām nevarēju izsakot, bet gribu teikt, ka uh, jums ir taisnība, ka polijas reakcija iekšējā tirgu ir novatoriska, ir gan sociālisma, gan pirmsociālisma laika elementi, un arī vēl citi elementi ir pārņemti, un šo sistēmu būtu vērts pētīt. Un tā ir arī lielākā Austrum Eiropas dalība valsts, un es domāju, ka tiešām vērts būtu to iekļaut šādā pētījumā. Es tikai pieskaršos pāris punktiem. Amazon piemērs. Manuprāt, tas ir ļoti labs piemērs. Amazon daļu uh, savu uh, darbību pārcēla uz Poliju, lai uh, izbēgtu Vācijas arotbiedrībām un šie uh, darb, šis darba spēks tiek prest nostatīts viens otram un Es domāju, ka ir nepieciešams pilnveidot Eiropas Savienības uh, tiesību aktus un veikt citus pasākums. Tāpat ir lielas atšķirības Eiropas Savienībā arī starp Zviedriju un Īriju, kādēļ mēs tās uh, ievietojam vienā kategorijā, ir uh, tas, ka šeit ir brīvprātīga uh, šī mm, uh, sociālā dialoga sistēma. Un, protams, pastāv atšķirības valstu vidū gan starp MVU un transnacionāliem uzņēmumiem un citos gadījumos. Tālāk Makintāras kundzes jautājums par Spāniju, vai tur ir lielāki birokrātiskie šķēršļi nekā citur. Mēs neesam pētījuši pašnodarbināto situāciju mobilitātē, bet mēs konstatējam, ka sociālo tiesību piemērošana Spānijā ir dažkārt sarežģītāka, ja nav divpusēju nolīgumu. Šķiet, ka esmu izmantojusi savus trīs minūtes, patiesībā tās jau izvērtās piecās minūtēs, un esmu gatava arī pēc šīs sēdes atbildēt uz uh, individuālu deputātu jautājumiem. Jā, es jau uh, sākumā apzinājos, kādas būs uh, trīs minūtes, kad dod tik daudz laika zinātniekiem. Jā, tas bija jau skaidrs iepriekš, bet uh, es domāju, ka šīs vēl trīs minūtes bija ļoti vērtīgas un arī šis ziņojums ir ļoti vērtīgs. Uh, un to mēs noteikti turpinās izmantot savā darbā. Un tāpēc tagad pārtraucam šo diskusiju šobrīd un um, mēs noteikti vēl lūksim jūsu atbalstu arī turpmākajā darbā. Tagad es pieņemšu šeit izteikto priekšlikumu um, arī uh, kopienu tiesas tiesnešiem nosūtīt šo pētījumu ar tādu draudzīgu ieteikumu to ļoti rūpīgi izpētīt. Uh, Sirsnīgs paldies. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Īsa piezīme, ka esam apmēram par 25 minūtēm iekavējuši, un tāpēc bez lieliem ievadvārdiem runāsim par Eiropas eh, progresa mikrofinanšu instrumentu ieviešanu. Svens Šulce ir eh, bijis referents, tagad Žoržs Baks to pārņēma. Žoržs, lūdzu. Dank. Jā, paldies, dārgie kolēģi. Kā jau teicu, es aizstāju Svenu Šulci, kurš nevar šodien piedalīties sēdē, jo 7. oktobrī viņam piedzima meita. Atgādināšu, ka 2010. gadā tika izveidots mikrofinansējuma instruments progress un tādējādi tiek paredzēts uh, Uh, uh, pārnest uz Eiropu arī nabadzības apkarošanas pozitīvos efektus, kas ir sasniegti un uh, um, tiks uh, sociāli un citādi vājākiem iedzīvotājiem dot iespēju saņemt šos mikrokredītus un sevi uzturēt. Tagad uh, ir jāizvērtē instrumenta darbība pēc uh, pustermiņa uh, paiešanas un jāizvērtē, cik tad cilvēkiem ir palīdzēts. Un jau uzklausīšanā, kurā piedalījās dažādi eksperti un progresa atbalsta saņēmēji, varējām korekt, konstatēt, ka šī programma visā visumā darbojas un ka var arī palīdzēt sasniegt 2020. gada stratēģijas mērķus. Bet, protams, ir arī trūkumi un uz to arī Šulc kungs gribētu norādīt. Tas nozīmē, ka uh, vājākās iedzīvotāju grupas vēl netiek pietiekami sasniegtas un arī ziņošanas pienākums, kas ir kredīti institūtiem par kredītņēmējiem nav pietiekami attīstīts, kas eh, arī atspūgļos dažos grozījumos. Mums vienkārši vēl ir jāzina vairāk par saņēmējiem un viņu mikro uzņēmējiem, lai instruments varētu strādāt vēl mētiecīgāk. Liels trūkums ir arī trūkstošais eh, finansējums apmācībai un eh, mentoru atbalstam. Tas vēl nav nodrošināts, eh, jo progress instruments ir sociāli politisks instruments, kam jāpiedāvā cilvēkiem ne tikai finansiāls, bet arī praktisks atbalsts, piemēram, izstrādājot uh, biznesa plānu vai uh, vedot grāmatvedību. Ir iesniegti uh, grozījumi, 99 grozījumi, dažus gribētu uh, tuvāk aplūkot. Jā, droši vien ir jāizveido kontaktpunkti dalībvalstīs, lai uzlabotu fondu pieejamību arī lauku reģionos. Tas ir 33. un 34. grozījumā arī minēts un saprātīgi būtu arī uh, nodrošināt labāku uh, datu pieejamību situāciju, lai uh, zinātu, cik ilgi tad uh, uzņēmumi uh, uh darbojas un kā tie var veicināt nodarbinātību un izaugsmi. 37, 50, uh, 71 un citi grozījumi šeit ir jāmin, un uh, 50 42. grozījums tomēr uh, referentam nav uh, pieņemams, jo tas nepamatot iejauc ziņojumu struktūrā. Mikrokredītu uh, izdošanas um, uzvedības kodeksu ir piedāvāts no 21. pānta pārnest uz 3. punktu un uh, ir piedāvāts arī uh, cits izmaiņas pārnestos trešo punktu. Šie priekšlikumi referenta skatījumā nav uh, izprotami un pieņemami. Vienlaikus uh, tiek iesniegts 47. grozījums, kas uh, gribētu šo rīcības kodeksu redzēt 4. panktā. 43. un 44. pāns prasa um, pārskatīt uh, darbinieku piedalīšanos uh, darb, uzņēmumu finansēšanā. Tā ir interesanta uh, ideja, ko mēs pazīstam no Spānijas. Uh, Sasieda de la Galas, es atvainojos par savu spāņu valodas izrunu, bet uh, referents uzskata, ka to tomēr vajadzētu, to varētu izmantot tikai ļoti atsevišķos gadījumos un droši vien, ka ne visās dalību valstīs. Uh, jo kapitāla dalība uzņēmumā eh, ir iespējama tikai eh, konkrētos eh, uzņēmumu veidos un ne visās dalību valstīs. EAC un ESF būtu vēl ciešāk jāsastaista, lai panāktu sinerģijas, kā to piedāvā 90. grozījums. Un visbeidzot, ņemot vērā to, ka ir daudzi grozījums, viens šulc mēģinās rast kompromisus un izstrādās priekšlikumus uh, kompromisiem, un uh, ēnu referenti uh, tiek aicināti uz rakstisku diskusiju kārtu 42. nedēļā, un varētu būt arī personīgas tikšanās, kas jau ir plānotas oktobra 2. plenāra sesijā. Paldies! Paldies Bahkungam! Paldies! Un tagad referents Lopes. Muy rápido. Liels paldies. Uh, izteikšos lakoniski. Vispirms vēlējos pateikties kolēģiem, pat ja Sven uh, šodien nav sēdē, bet um, man uh, šķiet, ka viņu uzņematums ir ļoti labs un tuvāko nedēļu laikā mēs vēl pie tā strādāsim. Tāpat labi, ka ir iesniegts gandrīz simts grozījumu, tas liecina, ka grupām rūp šis jautājums. Ir pāris lietas, ko vajadzētu vairāk izcelt. Pirmkārt, informācijas vakums attiecībā uz noteiktām programmām un to ietekmi uh, vai par attiecīgiem finanšu instrumentiem. Tālāk ir jāstiprina nebanku starpnieki un to loma. Jo ir daudz un dažādu pakalpojumu saņēmēju, kas iesaistās šais programmās. Tālāk ir jānodrošina lielāka dzimumu līdztiesība šai jomā un kā to panākt. Ir jāsniedz labāk atbalsts arī pēc aizdevuma saņēmē, saņemšanas, tātad naudas saņēmējiem, piemēram uzklausīšanā tas arī tika uzsvērts, un tāpat jāizvērtē arī sociālā ietekme, ir jāskatās uz projektiem, kam ir uh, pozitīva sociālā ietekme, tie bija tie svarīgākie punkti. Tagad vārds Trebēzils kundzei. Pat kā iepriekšējais runātājs uh, gribētu uh, Eh, atzīmēt, ka Švāba kunga ziņojums ir saprātīgs pamats eh, Eiropas mikrofinansējuma iniciatīvas ziņojumam. Šie 99 grozījumi, ko Baha kungs eh, minēja, piedāvā daudz neliels uzlabojums, bet daudz ir arī tādi nerealistiski. Man tad kažkārt ir iespējas, ka nodarbinātības komiteja cenšas īstenot maksimālu sociālismu, uh, Um, gribētu atgādināt, ka dzīvojam tirgus ekonomikā un darbus, darba tirgus ir tāds, kuram vajadzīgs saprātīgs risinājums. Ir daudzi priekšlikumi uh, vēl papildus grupas definēt kā vājākas, tur uh, kā Patričello kungs uh, min jaunieši, bezdarbnieki, šķīrušies, pensionāri, uh, Uh, cilvēki, kas dzīvo vājāko slaugu reģionos, sievietes un augstskolu absolvents. Nu, es uh, uh, nevaru piekrist šim grozījumam, jo mēs nevaram visus vienkārši atzīt kā kaut kādā veidā vājākās grupas. Un tad šeit tiek prasīti, prasīta lielākā, plašāka informēšana attiecībā uz kredītņēmējiem. Tam es principā piekrītu, bet mums izmaksas, kas ir saistītas eh, ar šiem pasākumiem, kaut kā tās ir jāsadz, jo nedrīkst rasties papildus izmaksas kredītņēmējiem. Tam visam ir jābūt eh, funkcionējošam. Un tagad mana galvenā prasība. Daudzās valstīs uh, ir slikti funkcionējoša banku sistēma. Mēs to dzirdējām ekspertu uzklausīšanā, ka, piemēram, Bulgārijas banku sistēmā apmēram 20% ir šie te um, uh, sliktie kredīti. Mums ir jāatjauno banku sistēmas vājos reģionos un nevis jāveido jauni uh, transfer mehānismi. Šo jauno mehānismu nedrīkst izmantot, uh, lai atņemtu bankām klientus, un tāpēc es 32. grozījumu padarīšu par izšķirošo balsojumu. Tātad nevar būt tā, ka um, cilvēki, um, cilvēkiem ir jāiesniedz uh, atteikums no bankas. Uh, tātad uh, atteikums no bankas varētu būt jāizmanto, lai saņemtu mikrofinansējumu atbalstu. Un tādējādi mēs arī atsījāsim šos tiešām uh, cilvēkus, kam ir, ir vajadzīgs šis instruments. Bet es dzirdēju, ka uh, Um, ir šī 42. nedēļas tikšanās paredzēta, un tad mēs to varēsim arī apspriest. Paldies! Paldies! Tagad uh, Reginēta Vēbere, Alde vārdā varētu izteikties. Godātie kolēģi, vispirms vēlējos uh, atvainoties Renāts Vēberas vārdā par to, ka viņi nevarēja piedalīties šai sanāksmē, tādēļ nolasīšu dažas rindas viņas vārdā. Viņa ir Alde referen, ēnu referents šajā jautājumā. Eh, pateicos eh, referentam par labi veikto darbu un Vēbers eh, kundze ir gatava turpmāk sadarboties ar referentu. Kolēģi ar grozījumiem ir tikai nedaudz papildinājuši šo ziņojumu. Un jānorāda, ka mikrokredīta iespējas radīt darba vietas vai nu lauku rajonos vai tajos reģionos, kur ir daudz neaizsargātu iedzīvotāju grupu. Citi grozījumi fokusējas uz izpratnes veidošanu dalību valstīs un dažādās iedzīvotāju grupās par šo instrumentu. Uh, un par to, kā tām piekļūt un kā izmantot šo instrumentu pamatmērķu sasniegšanā. Renāta tāpat domā, ka ļoti svarīgi ir, lai dalība valstis apkopotu informāciju un veiktu informācijas apmaiņu savā starpā par mikrokreditēšanas instrumenta izmantošanu savā teritorijā un par to, kā labāk izmantot šo instrumentu. Komis komisija ir minējusi uh, pamatmērķu starpā arī uh, strādājošo geogrāfisko mobilitāti un dzimumu līdztiesības stiprināšanu. Ēnu referente vēlētos lūgt arī, lai komisija izvērtē, kādā mērā būtu iespējams apvienot divus svarīgus Eiropas instrumentus - mikrofinansēšanas instrumentu un darbinieku finansiālo uh, dalību uzņēmumā. Šīs risinājums būtu labs veids, kā atbalstīt bezdarbniekus, kuri vēlētos veidot savus mikro uzņēmumus vai nelielus uzņēmumus, bet kam trūkst līdzekļu, lai to darītu. Liels paldies! Paldies, tagad uh, eh, Zūberis kundzei būtu vārds, bet viņas nav klāt, un tad uh, Karina Delivrī, mm, Delī no uh, Zaļiem, bet tagad Džina Lambert, lūdzu. Thank you, this, I'm, um... Paldies. Arī es esmu aizstājēju un aizvietoju ga, uh, Karī Magdelī, kur uh, sūta savu atvainošanos un uh, šeit ir daži punkti, ko gribēju izgaismot. Tāpat kā citu vēlamies pateikties eh, referendam, bet kas attiecas uz mikrofinansējumu mm, fondu, tad galvenais mērķis ir atbalstīt bezdarbniekus, un mēs uzskatām, ka tas būtu arī kā tāds instruments vai iespēja jaunienācējiem ienākt tirgu. Uh, Mēs nu pat nobalsojām par ļoti labu ziņojumu par solidaritātes ekonomiku, sociālo ekonomiku, un es domāju, ka mums vajadzētu to turpināt, jo ar mikrofinansējumu mēs varētu radīt nodarbinātību un palīdzētu daudziem cilvēkiem pārvarēt krīzi. Vēl arī mums ir jauniešu garantijas schēma darba kārtībā, mums nevajadzētu aizmirst uh, arī gados vecākus cilvēkus un, protams, arī jauniešus. Un šīm grupām ir visgrūtāk piekļūt naudas, naudai un kredītiem, un tādēļ mēs izsakam nožēlu, ka šis fonds vēl nav sasniedzis savu mērķi, tīpaši sociālās solidaritātes E, ekonomikas jomā darbojošos uzņēmumus, bet jebkurā gadījumā mēs atbalstam visus pasākums, kas atbalsta mikrofinansējumu, sociālos uzņēmumus un uh, mums ir jāraugās, uh, lai um, šis uh, finansējums um, finansētu gan mikrouzņēmums, gan arī sociāls uzņēmums, kur investīcijas palīdz sasniegt 2020 uh, stratēģijas mērķi, tīpaši, kas attiecas uz nabadzības samazināšanu. Tādēļ mēs ar nepacietību gaidām iespēju tālāk satrapoties referentu šajā šī ziņojuma sakarā. Paldies, tagad Ticijana Bedīna. FDD neviens nav klāt, tad uh, no NF Bicoto kundze arī nav klāt, tad uh, neviens vairāk uh, negrib izteikties, neviens negrib, jā, neviens nepiesakās. Andrija Mājera no komisijas, vai jūs gribētu kaut ko vēl par to teikt, lūdzu? Thank you very much for this. Lielas paldies par šīm interesējām diskusijām un ierosinātajiem grozījumiem. Mēs jau iepriekš teicām, ka um, mēs esam pusceļā uz šī instrumenta īstenošanu un joprojām ir arī vēl jauni līgumi, kas uh, stāsies spēkā uz aprīlī, un tādēļ arī uh, patreiz nevarētu radikāli mainīt uh, ieviešanu, bet daudz pieminēja uh, grozījumus par mikrofinansējumu sniedzējumu kapacitāti, par atskaitīšanos, par rīcības kodeksu. Šie jautājumi tika skatīti um, citos finanšu instrumentos, kas paredz tā saucamās īzī vai vieglās garantijas. Un Patreiz mēs spējam nosakt tikai 45% no mikrofinansējuma garantijas schēmas un eventuāli arī, ka programmēšanas perioda beigās trūks budžetu un būs atsevišķa daļa, kas pārēdz atbalstu sociālajiem uzņēmumiem, ko nevienmēr var atbalstīt izmantojot mikrofinansējuma fondu iepriekšējā instrumentu kontekstā un tāpat arī uh, Daudz komentāru bija attiecībā uz uh, šo atpazīstamību. Komisija strādā pie tā, lai šis instruments uh, būtu plašāk pazīstams un tiek veid, Tātad eh, Varšavā ir mikrofinansējuma centrs, kas nākamā nedēļā organizēs eh, īpašu dienu, kas būs veltīta informācijai par šiem instrumentiem, mikrofinansējuma instrumentiem, un mēs ceram, ka tādējādi mūsu eh, finans, mikrofinansējuma instruments būs atpazīstamāk. Paldies! Danke sehr, damit wären wir. Liels paldies! Um šo darbkārtības punktu līdz ar to esam izskatījuši un novēlu veiksmi turpmākajā darbā. 10. novembrī būs balsojums Emplu komitejā par šo jautājumu. Paldies! Tagad pāriesim pie 7. darba kārtības punkta. Eh, nabadzības apkarošanas mērķi ņemot vērā eh, mājasamniecības izdevumu eh, pieaugumu. Šodien uh, Mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar iesaistītajām pusēm. Un uh, uz šo viedokļu apmaiņu ir sirsnīgi eh, sveic mūsu vidū Kristop Melšānu Dombrāno komisijas no Eiropas eh, pretnabadzības tīkla uh, Sian Džonsu no BPIE, Building Performance Institute Europe, Eleni Kontonaziju, es atvainojos, un no Fiansa Rūtu Ovenu. Jums nosauktajā secībā katram tiek dotas piecas minūtes eh, izklāstīt savu pozīciju par šo jautājumu. Vispirms eh, Kristofs Maršāls Dambrā. Pēc tam eh, izteiksies ēnu referenti jau zināmajā secībā. Lūdzu. Jetzt bin ich irritiert. Da fehlt uns jemand. Kāds pietrūkst? Kristofs Maršals Dambrā. Sveicināti. Eh, es esmu Nikolās Kastāv, mēs esam kolēģi. Lielas paldies par uzaicinājumu, un es tiešām izteikšu pavisam īsus un kodolīgus komentārus par šo tēmu. Ir skaidrs, ka jautājums eh, par dzīvokļu eh, un, un mītnes uzturēšanas izmaksu palielināšanos ir ļoti būtisks un svarīgs, un patreiz komisija strādā pie tā, lai atbalstītu dalību valsts, lai tās attiecīgi varētu ņemt vērā šo aspektu strādājot pie attiecīgām rīcību politikām. Mēs arī atbalstam darbu pie tā saucamajiem references budžetiem, un mēs strādājam kopā ar Sociālās aizsardzības komiteju pie šī jautājuma. Un pētījumā par šo jautājumu ir visai detalizēti analizēti analizēts tas, kā ņemt vērā uh, dzīv, dzīvokļu izmaksas. Uh, so, uh, we... Katrā ziņā mēs noteikti atbalstam to, ka šīs mājokļu izmaksas eh, tiek ņemtas vērā un um, ka tiek novērota šo izmaksu palielināšanās, ir jāraugās, kā nodrošināt adekvātu e, ienākumu līmeni, izmantojot atsaucu vai referents budžeta instrumentu. Paldies! Un... Paldies! Tagad e, Eiropas pretnabadzības tīkla vārdā Džonsas kundze. Paldies, ka uzaicinājāt arī um, mūs paust savu viedokli šajā diskusijā, un es gribētu skatīt šo jautājumu plašākā kontekstā, jo man šķiet, ka mums ir jārunā uh, par uh, pretnabadzības stratēģiju, un mēs redzam, ka šeit trūkst progresa, uh, ja ņemam vērā reālo nabadzības situāciju. Mēs redzam, ka visi trīs indikātori ir kāpuši. Un Protams, mēs redzām arī, ka 6 miljoni ir, par 6 miljoniem ir samazināts finansējums šī jautājuma risināšanai, un Eiropā mēs redzam, ka tikai trijās valstīs situācija ir uzlabojusies. 48% Bulgārijā un 14% Čehijā, piemēram, tāda ir šī robežšķirtne. Uh, un e, visas iedzīvotāja grupas e, ir vienādā situācijā, piemēram, sievietes, jaunieši, vientuļie vecāki, cilvēki ar zemesglītības līmeni, migranti un, piemēram, bezpajumtnieki. Sociālās aizsardzības loma tajā, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ir adekvāts ienākuma līmenis, lai tiktu galā ar arvien pieaugošajām uh, dzīves izmaksām. Es domāju, es, es ceru, ka šis ziņojums skatīs arī šo aspektu un vidustermiņa novērtējumā par stratēģiju 2020 netiek uh, minēts, teiksim, šī eventuālā nabadzības mērķu neredzamība un realitāte tā, ka mērķi ir ne tikai pietiekami, nepietiekoši ambiciozi, bet arī tas, ka, kā es teicu, par astoņiem miljoniem ir savsāts finansējums šo mērķu sasniegšanai un atsevišķi dalību valsts pat vispār neizmanto Eiropas savienības indikātors. Mums ir jārunā par taupības pasākumu ieteikmi un to, kāda ir Eiropas savienības loma šādas rīcība politikas veicināšanā un tajā, kas samazinās mājasēmniecību ienākumi. Uh, Mm, minimālais ienākums, nodarbinātība, ieskaitot arī sociālo aizsardzību, pakalpojumu samazināšanās un izmaksu palielināšanās. Šeit mēs runājām par veselības aprūpas izmaksām un to cilvēku tur atļauties, izglītība, bērnu aprūpe un tādi svarīgi pakalpojumi un produkti. Un tas, ko mēs tagad skatām, enerģētika, mājokļi ja runājam par enerģētikas nabadzību, tad eh, tas ir skārs eh, vienu no četrām ģimenēm, eh, bet tikai 12% var izmantot pazeminātos tārifus. Un šeit ir nepieciešama integrēta stratēģija, kur tiek ņemts vērā ienākums, cenas un arī patēriņš, patēriņu līmenis. Tātad, kas būtu jādara? Man šķiet, mums ir jārunā par rīcību strateģiskajā līmenī, ir nepieciešama ekonomikas politika, kas Eh, tomēr Eiropas prioritāšu šajā uzskaitījumā ņem vērā stratēģijas 2020 mērķus, un mums ir metodas, kā sekot šo mērķu sasniegšanai. Mums vajadzētu atcerēties arī par dalību valstu rekomendācijām, ir jārunā par sociālo dimensiju iekļaušanu visās stratēģijās, un jārunā par uh, kvalitatīvu darbietu nodrošināšanu, kvalitatīvu paka sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, ja mēs gribam panākt progresu. Ieskait ieskaitot arī um, investīcijas bērnos, investīcijas stratēģijā, uh, kas ir domāts bezpajumtniekiem. Un ir jānodrošina, kā es teicu, adekvāti nodarbinātība e, atbilstoši minimālās algas līmenis un minimālo ienākumu līmenis. Mēs atbalstām direktīvu par minimālo ienākumu līmeņu noteikšanu un rīcības plānu, par ko tika runāts arī Arotbiedrību kongresā šajā gadā. Es vēlos runāt arī par enerģētikas nabadzību, enerģijas nabadzību. Tā ļoti svarīga joma. Šeit ir jāraugās to, kā samazināt cenas un samazināt patēriņu, un tas ir jāsasaista ar lētiem sociāliem dzīvokļiem, lai radītu tādu situāciju, ka ieguvēs ir abas puses. Cenu regulējums šeit ir ļoti svarīgs. Tas nozīmē, ka ir jācenš samazināt arī enerģijas patēriņa līmeni. Enerģētikas direktīvā 2009. gadā par to tiek runāts, bet šīs direktīvas normas netiek īstenots efektīvi. Tāpat arī enerģētikas direktīvā ir jāpāredz atpakaļējoši pasākumi, pasākumi ar atpakaļējošu efektu. Uh, Tāpat ir jāprasa, lai regulātori uzņemtos atbildību pār savu tarifu sociālo ietekmi. Un lai tiktu piemērot šis rasp princips, Bet patreiz šie uzņēmumi raugās tikai un vienīgi uz konkurēt spēju. Viņi neraugās uz to, lai patērētāji varētu atļauties šos tārus, vai viņi atļauties izmantot energoresursus. Šeit atbildība jāuzņems arī sociālajiem pārniem nevalstiskajām organizācijām, jārunā par to, kas notiek ar cenām, kā tas sasaucas ar ienākumiem. Šis references budžets, protams, ir ļoti svarīgs, bet eh, ja nebūs dialogs ar tiem cilvēkiem, kas piedzīvo šīs problēmas, jūs jūs nespēsiet identificēt reālās problēmas un piedāvāt reāls risinājums. Paldies! Dank, jetzt. Paldies! Tagad eh, kontonāzio kundze. Uh, good afternoon and thank you very much. Labu pēcpusdienu un paldies par uzaicinājumu piedalīties uh, šajās debatēs. Es pastāstīšu par galvenajiem konstatējumiem mūsu pagājušā gada ziņojumā par uh, energoresursu nabadzību. Tātad mēs redzējām, ka šāda veida nabadzība raksturīga ne tikai valstīm augstākās klimata joslās, bet arī Grieķijā, Kiprā un Portugālē. Tur visvairāk cilvēku cieši no tā, ka viņi nespēja atļauties apkurināt savus mājokļus. Um, Ko mēs redzējām? Mēs redzējām, ka lielākajā daļā valstu valdības raugās uz to, lai nodrošinātu ienākuma atbalsts schēmas un subsīdijas kurināmajām, bet tas nav ilgspējīgs risinājums problēmai, jo tādējādi netiek radīta šī pievienotā vērtība, netiek veicināta ekonomikas izaugsme. Tādējādi tiek notiek cīņa ar sekām, nevis ar cēloņiem. Daudz pētījumu programmas ir pierādījuši, ka energoefektivitāte ir vienīgais ilgspējīgais risinājums. Tādējādi tiek samazināts rēķini par apkur, tiek nodrošināts eh, veselīgāka vida telpās un tiek samazināts energopatēriņš kopumā, kas rada papildus ieguvumu. Li, tas ir mazāks pieprasījums pēc importētā kurināmā. Mēs uzskatām, ka ir jāmaina rīcība politika, un to var darīt tikai pakāpeniski. Vispirms ir jānodefinē problēma, kaut arī mēs kopumā zinām, ko nozīmē e, šāda kurināmā nabadzība, tomēr da dalībvalstīs nav oficiālas definīcijas. Nākamais solis būtu izmērīt šīs problēmas mērogu, lai zinātu, kāda veida rīcība politika ir jāīsteno. Vispēcot trešais solis. Īstenot ilgtermiņa, ilgtspējīgu stratēģiju un, protams, Eiropas Savienības fonda līdzekļu piesaistīšanu varētu atvieglot šīs problēmas risināšanu. Bet pat patreizējā budžetā ir jāveic līdzekļu pārnese. Valdībām būtu vairāk jākoncentrēs uz energoefektivitātes pasākumiem nekā uz ienākumu atbalstu schēmām. Paldies! Jā, vēl es gribētu secināt, pateikt uh, par apvienoto karas, apvienotā karaliste ir veikusi pētījumu par šo problēmu un viņiem ir īpaša stratēģija, īpaša budžets šīs problēmas risināšanai, tā ir viena no tādām valstīm, kām ir definīcija kurināmā nabadzībai. Bet, nu, protams, viņi arī ir sākuši mācīties no savām kļūdām. Gadu sākumā viņi publicēja pārskatīto stratēģiju, kas sasāja šīs problēmas risināšanu ar energoefektivitātes jautājumiem. Tātad, viņi paredz, ka līdz 2030. gadam lielākai daļai maisaimniecību, kas cieš no šī kurināmā trūkuma, viņiem būtu jāiekļaujas C enerģētikas šajā grupā. Paldies! Paldies, un tagad fiancā vārdā Ronas kundze. Lūdzu. Um, thank you. Thank you to the chair. Paldies, paldies priekšsētājiem, paldies referentam un komitējai par iespēju piedalīties šajā viedokļu apmaiņā. Lielas paldies arī par šo svarīgo iniciatīvu, uh, kur tiek tika runāts par šiem tik ļoti svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar iedzīvotāju iespēju atļauties apkurināt savus mājokļus. Un es pievienojos tam, kas tika teikts par uh, to, ka būtu jāpalielina ambīcija līmenis attiecībā uz nabadzības samazināšanu un jāsasaist tas ar Eiropas semestri. Bet es gribētu norādīt uz to, ka trūkst progresa. Uh, nabadzības samazināšanas mērķu sasniegšanā, un mums ir jādomā par to, kā aizpildīt šo ieviešanas plaisu, un te es gribētu runāt par konkrētiem pasākumiem, lai atbalstītu progresu, un man šķiet, ka Eiropas parlaments to ļoti labi ir konstatējis un atzinis, un tādēļ Eiropas parlaments ir atkārtoti aicinājis strādāt uh, pie Eiropas Savienības bezpajumta mīgu stratēģijas, un tas ir ļoti svarīgs aspekts, kas ļautu samazināt uh, um, nabadzību. Tad, kad cilvēki dzīvo neatbilstošos mājokļos vai ir vispār bezpajumtnieki, ir svarīgs jautājums, un mēs redzam, ka Eiropā pieaug mājokļu uzturēšanas izmaksas apmēram 40% no trūcīgām mājasājumniecībām. Uh, eh, izlieto vairāk nekā 40% no saviem ienākumiem, lai samaksātu par saviem dzīvokļiem. Kas attiecas uz kurināmā nabadzību, lai arī nav vienotas Eiropas definīcijas, uh, mums ir visai labs priekšstats par šīs problēmas apmēriem. Ceturdaļa Eiropas rūcīgo mājasāniecību nespēja uzturēt pietiekami silts savus mājokļus, Eh, galvenokārt tas ir vērojams austrumu dalībvalstīs un dienvidu dalībvalstīs, piemēram, Bulgārijā 70% rūcīgo mēsēmniecību nevar uzturēt pienācīgi siltu savus mājokļus. Grieķijā, piemēram, ir būtiski palielinājusi šādu mēsēmniecību īpatsvaru 40% no trūcīgajām mājasēmniecībām patreiz nevar atļauties uzturēt savus mājokļus pienācīgi siltus. Mēs zinām, ka lielākā daļa Eiropas e, mājokļu ir sliktas kvalitātes, un līdz ar to tas rada vēl papildus, e, teiksim, šo uh, apkures trūt, trūcīgo mājasājumniecību skaitu, un lielākā daļa trūcīgo mājasājumniecību dzīvo um, energo neefektīvos mājokļos. Galvenokārt šie cilvēki cieš uh, no um, veselības problēmām, viņi iekrīt uh, dziļāk parādos un tā tālāk. Un es domāju, ka šī rīcība politika dod mums iespēju risināt uh, jautājumu, kas ir saistīts ar samskotāt mājokļiem, um, nepietiekošu energoefektivitāti šajos mājokļos, Eiropas ekonomisko investīciju fonda institūts ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu energoefektivitāti. Mēs redzam, ka dažas valsts ļoti veiksmīgi ir izmantojušos instrumentus, lai uzlabotu energoefektivitāti, bet, protams, var darīt daudz vairāk, lai šie pasākumi būtu mērķiecīgāki un būtu vērsti pret uh, vismazāk aizsargātajiem, lai viņi tiešām gūtu labumu no šiem pasākumiem. Integrēta pieeja nozīmē uzlabot mājokļu kvalitāti, paaugstināt energo energoefektivitāti un tā tālāk. Šāda pieeja varētu samazināt saslimšanas skaits, samazināt sociālo izstumtību. Ir nepieciešami finansēšanas mehānismi, kas ļautu sasniegt tiešām vismaz aizsargātās cilvēku grupas. Lielākā daļa no uh, trūcīgākajiem iedzīvotājiem Eiropā dzīvo tieši privāti īpašumā esošos dzīvokļos un mājokļos energoefektivitātes un renovācijas pasākumi varētu ļaut risināt šo situāciju, un Eiropai būtu jāraudzē integrētu pieeja visefektīvāk izmantojot instruments, kas ir tās rīcībā. Fianca publicē ziņojumus par sociālo izstumtību Eiropā, kur mēs runājam gan par mājokļu izmaksām, gan par kurināmā nabadzību, un šis ziņojums bija pieejams no 9. novembra Liels paldies! Tankite. Liels paldies! Tagad eh, kā nākamajam vārds eh, Tomašam Meseričam, kurš ir referents. Thank you, Chair. I'm sorry for this. Paldies! Atvainojos par tehniskām problēmām ar mikrofonu. Thank you. Uh... Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties komitejai par to, ka bija iespējams noturēt šo viedokļu apmaiņu, uzklausīšanu un uh, paust viedokļus par šo ziņojumu. Pateicos arī visiem, kuri uzklausīja mūsu uzaicinājumu un uh, Uh, piedalījās šai darbā, lai veidotu izpratni par šo jautājumu. Gribu teikt, ka neiebildīšu praktiski ne pret ko, kas šeit izskanē, mums ir tāda plaša vienprātība, bet gribētu uzsvērt um, to, ka uh, šis um, uzmanības pievēršana nabadzības apkarošanas mērķim uh, stratēģijā 2020 ir laba pati par sevi, bet tagad izskatās, ka tas tā kā izslīdēs no uzmanības loka. Un uh, šeit ir runa arī par tā saucamo enerģētikas vai kurināmā nabadzību šos terminus lieto. Uh, vienu otru vietā vai vienlaicīgi. Bet tāpat laikā nedrīkstam atstāt novērt arī citus nabadzības veidus, tomēr šis uh, konkrētais jautājums ir pelnījis uh, uzmanību, jo tas ir ļoti specifisks. Un šeit ir uh, nepieciešamas lielas investīcijas, lai uh, Uh, mājasēmniecības varētu izkļūt no šāda veida nabadzības. Citos gadījumos tas tā varbūt nav. Un, ja jūs esat uh, trūcīgs un dzīvojat energo neefektīvā mājoklī, tad līdz ar to energo izdevumi būs daudz lielāki nekā citām uh, iedzīvotāju grupām, kas uh, ir pārtikušāks un būs arī ļoti grūti izkļūt no šīs eh, situācijas, no šīs nabadzības. Un vēl daudzās eh, Eiropas Savienības dalību valstīs eh, piegāde, energo piegāde mājokļiem ir ļoti neelastīga. Un tādēļ šīs iedzīvotāja grupas vienkārši nevar izvēlēties citus um, uh, Eh, energoresursus. Tāpat eh, ir eh, arī reģionālais aspekts šim jautājumam. Tā kā es esmu pārstāvu Austrum Eiropas dalību valsti, mēs arī apzināmies, ka pastāv liels atšķirības starp dažādiem Eiropas reģioniem visās dalību valstīs pastāv šāda energo nabadzība, bet tā vairāk ir izplatīta austrum Eiropā. Un šeit ir runa par nepietiekamiem ienākumiem. Patiesībā tas pats attiec arī uz Dienvidu Eiropu un Rietumu Eiropā. Vairāk ir e, runa par neefektīviem, energo neefektīviem mājokļiem un uh, ēkām. Tas ir tā tādēļ, ka sociālie mājokļi praktiski nepastāv Austrum Eiropā vai arī, ja pastāv, tad tikai tādā iedīklī. Un Rietuma Eiropā savukārt ir uh, spēcīgs uh, sociālo mājokļu sektors bet uh, tā, šie, šīs ēkas varbūt ir slikti uzbūvētas vai energo uh, neefektīvas, tāpat ir arī atšķirība vai uh, šīs ēkas ir privāti īpašums vai nē, un tas attiec uz šīm neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Protams, risinājumu meklējam Eiropas līmenī, jo šī problēma pastāv visā Eiropā, nav, tā nav specifiska kādam noteiktam reģionam. Protams, ir atšķirības starp reģioniem šo, šīs parādības veidā, bet šī parādība ir izplatīta visā Eiropā. Un šeit uh, aprēķina par to, cik daudzos cilvēkus tas skar, tad varētu būt 5 līdz 15 procenti, kuri cieš no sava zināma veida energo nabadzības atkarībā no tā, ko šo jēdzienu definē. Tātad uh, Šī problēma skar uh, daudzus iedzīvotājus Eiropā. Mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa atbilde pirmkārt tādēļ, ka dalību valstis nevienmēr vēlas investēt orientētās programmās. Eiropas komisijai un parlamentām būtu jārosina šādu programmu īstenošana, bet tāpat laikā mēs vēlētos arī, lai tiktu izveidota vienota Eiropas definīcija, ko nozīmē uh, šī degvielas kurināmā vai energo nabadzība, jo šeit ir runa ne tikai par tehniskiem risinājumiem, bet arī par politisko izvēli un galvenokārt par politisko izvēli, kā definēt šīs skatās grupas. Otrkārt, mēs vēlētos, lai tūlīt uh, tiktu uzsākti pasākumi attiecībā uz visneaizsargātākajām grupām, kam ir vislielākie uh, Uh, komunālo maksājumu parādi vai kas uh, nesaņem energoresursu piegādes, un mēs gribētu noteikt uh, tūlītēju moratoriju, paziņojot, ka nesamaksātu rēķinu dēļ nevienai mājasaimniecībai nedrīkst pārtraukt energoresursu piegādi. ja mums būs izveidota šāda definīcija, tad būs arī vieglāk izstrādāt to, kādus pasākumus vai kādas programmas īstenot ilgtermiņā, lai nodrošinātu ilgspējīgu palīdzību. Un mēs tiešām vēlētos, lai kohēzijas fondu programmas vairāk orientētos uz uh, energoefektivitātes uzlabošanu mājokļos, un tas uzreiz arī sasaucas ar veselības aprūpas jautājumiem, un tāpat laikā arī šādi pasākumi radīs tā saucamās zaļās darba vietas, kas būs ilgspējīgas un nozīmīgas Eiropas nākotnē. Paldies, tās ir galvenās idejas, kas iekļauts manā ziņojumā. Paldies. Paldies. Tagad vārds ēnu referentiem. Klots Rolēns, kā pirmais. Priekšsēdētāji, vispirms gribu arī pievienoties pateicības vārdiem, kas šeit izskanēja mūsu viesiem, bet tagad uh, precizējumu. Pirmkārt par to, cik liels īpatsvars ir uh, nabadzīgo ģimeņu īpatsvarā māju, ar mājokli saistītiem izdevumiem un ar energoresursiem saistītiem izdevumiem. Tie ir vislielākie izdevumu posteņi šajos budžetos un tie ir savstarpēji saistīti. Un tādēļ Eiropas uh, Savienības valstīs un reģionās būtu nepieciešama dinamiska sociālo mājokļu politika un tāpat laikā uh, ir jādomā par energoefektivitāti šajos mājokļos, jo uh, šīm uh, na, uh, neaizsargātām ģimenēm vislielākās problēmas tieši rada energo neefektivitāte. Tālāk būtu jādiferencē dažādas iedzīvotāju kategorijas. Es šeit domāju it īpaši par jauniešu problēmām. Uh, krīze ir palielinājusi jauniešu bezdarbu un arvien vairāk izplatās arī nabadzība jauniešu vidū. Tāpat jādomā arī par gados vecu cilvēku grimšanu nabadzībā, gan attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir savu mājokļu īpašnieki vai arī kas ir īrnieki. Tāpat ir jādomā par uh, vientuļajiem vecākiem, kas vieni pašaudzina savus bērnus un par viņu problemātiku. Un tāpat ir jāanalizē, kāda ir nabadzības situācija pilsētās, bet arī laukos, un par to mēs runājam pārāk reti. Varbūt eh, tur nabadzība ir mazāk redzama, bet tā pastāv arī laukos. Un, uh, visbeidzot par sociālās aizsardzības, sociālās aprūpas sistēmu eh, nozīmi attiecīgās valstīs, un tas arī nosaka, kāds ir nabadzības eh, līmenis vai īpatsvars atsevišķās valstīs. Un tāpat ļoti būtiska ir nodarbinātība, lai varētu izkļūt no nabadzības un šeit ir ļoti svarīgi sociālās integrācijas pasākumi un arī sociālā ekonomika. Paldies! Liels paldies! Tikai papildus piezīme. Es saprotu, ka mūsu e, tēmāti izraisa garas un plašas diskusijas, bet es domāju, e, es tad lūgtu uh, um, tās uh, sarunas, kas uh, tagad notiek zālē un nav saistīts ar šo diskusiju, lūdzu, izējiet ārā no uh, zāles, jo es negribētu vēlreiz to atgādināt. Tagad uh, nākamā runātāja, Nātrija Kundze. Jā, es izklausos nedaudz satraukusies, tad es arī biju uh, ēnu referente eh, citā komitejā par iekšējā tirgus jautājumiem, un man vajadzēja apvienot abu komiteju sēdes, kur šie jautājumi, kas man svarīgi, tika izskatīti. Es eh, domāju, ka galvenais jautājums ir, ko darīt Eiropas līmenī ir jāskatās uz Eiropas pusgadu un sociālām vadlīnijām, sociāliem ieteikumiem. Mēs redzam, kādi taupības pasākumi tiek veikti dalību valstīs, un tas viss ietekmē arī mājokļu politiku un um, nabadzības situāciju. Un mūsu komitejā ir jāturpina darbs pie sociālās dimensijas Uh, un uh, jāsadarbojas ar komisiju, kura izsaka ieteikumus dalību valstīm. Tāpat uh, mums ir jāizmanto ANO diena cīņai pret nabadzību un Somijā šajā dienā Eh, visiem politiķiem ir jāpierāda, ka viņi domā par šiem jautājumiem, NVO pie tā darbojas. Un Somijā 80% bezpajumtnieku ir eh, tieši pilsētās, lielajās pilsētās. Un tāpat ir jā. Ja, jāatbalsta sociālais fonds un jānosaka, ka noteikts procents no IKP ir jānovirza sociālai integrācijai dalību valstīs. Un mums ir jācīnās par lielāku līdztiesību Eiropā starp pilsoņiem. Es eh, strādāju arī ITRE komitejā, kur tiek risināti enerģētikas jautājumi un S un D aktīvi strādā pie energopolitikas un pie tā, kā novērst uh, šo energo nabadzību. Un es domāju, ka būtu labi, ja mēs ciešāk sadarbotos starp dažādu komiteju deputātiem. Tāpat uh, šīs um, neaizsargātās iedzīvotāju grupas, kā tās definēt. Es nezinu, vai tika pieminēti arī studenti. Mēs saņēmām atzinumu no sieviešu tiesību komitejas. Viņi uh, strādā arī pie uh, problēmām, kas saistīts ar gados vecākiem cilvēkiem. Bieži vien ir vientuļas uh, gados vecas uh, sievietes, tāpat arī Eh, cilvēki, kas saņem eh, zemu algu un eh, vientuļie vecāki, un tāpat jādomā par to, kā palīdzēt bērniem, kas aug nabadzīgās ģimenēs. Es domāju, ka arī Eiropas dialogs ir jāaktivizē attiecībā par sociāliem mājokļiem un dažādiem tā to veidiem, varētu nākt klajā ar dažādām idejām par Mm, apmainīties ar pieredzi, kas ir gūta dažādās valstīs. Nu, tie bija mani komentāri. Paldies, tagad man jāatgādina nākamajiem runātājiem par divām minūtēm. Ane Gērike e, ir pirmā, kam es atgādinu, tas nav personīgi pret jums vērsts, bet citādi mēs neievērosim laiku. Ja pareizi redzu, tad Ane Gērike, kas seš tur. Geriks kungs. Dargie kolēģi, nabadzība un mājokļu izmaksu pieaugums ir nopietna problēma, un bērni bieži vien saskaras ar risku iekļūt nabadzībā. Bieži vien ģimenes knapi izdzīvo vairāk kā divas trešdaļas nabadzīgo bērnu nāk no nabadzīgām ģimenēm, un viņiem ir nabadzīgi vecāki. Ja mēs precīzāk paraugāmies, tad bieži vien uh, Um, nabadzība ģimenēs ir izdevuma nabadzība. Pat ja ir ieņēmumi, kas ir uh, no viena vecāka uh, darba, uh, tad ar to nepietiek, lai uzturētu ģimeni. Un tādējādi ģimenes tiek iedzīts nabadzībā. Jautājums ir, ko mēs kā politiķi varam darīt, lai pret to cīnītos vēl jau vairāk Eiropas līmenī. Uh, un uh, vairāk kā gadu esmu tagad pavadījis kā Eiropa parlamenta deputāts un esmu pārliecināts, ka varam daudz darīt, ka, ja tik sāktu atkal uh, rūpēties par ģimenēm ar daudz bērniem. Daudzi kolēģi šeit parlamentā. Uh, Viņi uh, novēršas, kad uh, dzird uh, runas par ģimenēm, un uh, liekulīgas runas nevienam vēl nav palīdzējušas. Un es, kā Vācijas ģimeņu partijas pārstāvis, eh, gribu eh, lobēt ģimeņu intereses, un tas eh, pats attiec uz manu darbu pie šī ziņojuma. Mēs nevaram diskutēt par pieaugušām eh, dzīves izmaksām, eh, neņemot vērā eh, ģimeņu situāciju Slovākijā, Ungārijā un citās valstīs. 94. gadā Vācijā tika mainīts pamatlikums, jeb konstitūcija, un tas nāca par sliktu ģimenēm. Mums jārunā arī par to, um, kā mēs uh, veikto darbu ģimenē varētu no jauna novērtēt sabiedrībā. Mums vajadzētu uh, uh, Eh, saprast, ka eh, bērnu audzināšana nav resursu izšķērdēšana, kā man tas ir eh, bieži vien jādzird. Šeit ir runa par pretnovecošanas krēmiem, kas droši vien tiek ražoti no abortos iegūtiem bērnu ķermeņiem, un šeit ir runa par to, ka uh, tiek veicinātas dažādas bērnu aprūpas ierīdes un uh, tas, ka uh, cilvēku audzina bērnus, ir jāatzīst arī kā profesionāla darbība. Uh, šeit netiek runāts par minimājām algām vai maksimālo darba laiku. Uh, Vecākiem ir vienmēr jābūt uh, klāt, uh, tad, kad bērniem uh, viņi ir vajadzīgi, Eiropā ir vajadzīgi bērni, es varētu runāt vēl vienu minūtu, bet jūs teicāt, ka jāņem vērā ierobežotais laiks, bet es domāju, ka mums šis temats būtu no jauna jāpārskata. Paldies! Enrika Kalvežambon, lūdzu. Lūdzu, divas minūtes. Uh, thank you, Chairman. It's... Paldies, priekšsētāji. Nu, divās minūtēs uh, es uh, pateikšu tikai trīs idejas vai domas. Es uh, piekrītu visām tam, kas šeit izskanējis, bet, uh, nu, gribētu koncentrēties uz uh, zinātniskiem atzinumiem. Un es uh, lielā mērā piekrītu referentam. Un uh, tātad trīs uh, lietas. Ir uh, grūti nu, identificēt nabadzību dažādās jomās. Šeit tika runāts par uh, to, ka pie, pieaug šī energo nabadzība un bērnu nabadzība, un ir labi to visu ņemt vērā un uh, konstatēt kopsakarības, jo būtībā nabadzība ir viena uh, attiecībā uz ģimenēm, bet ir jāņem vērā visa veida ģimenes. Otrā doma. Nenovēršami mums ir uh, Eh, jādefinē mērķa grupa, jo mēs nevaram par visu samaksāt. Un šī mērķa grupa nevienmēr ir tā, kas eh, pirmā brīdī varētu šķist, nu, piemēram, dienvidu austrumā vai die, die, dienvidu Eiropā vai austrumu Eiropā, bet, teiksim, eh, Parīzē vecās ēkās notiek ugunsgrēks, šajās ēkās dzīvo imigranti, un uh, vispār šīs ēkas atrodas tik šausmīgā stāvoklī, ka tās, tas ir vienkārši neaprakstām, un tādēļ ir, es piekrītu, ka ir pareizi jādefinē tie, kam ir jāsniedz uh, palīdzība. Un uh, Pēdējais jautājums, kā to visu finansēt, jo ar labiem nodomiem vien nepietiek, ir jābūt praktiķiem. Paldies! Liels paldies, Linda Boilena nav klāt, Lāra Agēja arī nav klāt, un Mara Bicoto no NF arī nav klāt, līdz ar to Došu vārdu Matāna kungam. Ļoti īsi es kopumā piekrītu tam, ka šit, šeit tik teiks par nabadzību, bet es domāju, ka jūs neko nevarēsiet izdarīt. Tas ir tikai nabadzības sākums. Nabadzība pletīsies plašumā turpmāko gadu laikā arī Francijā mēs zinām, ka ir 9 miljoni nabadzīgu cilvēku, un tā ir piekta eh, lielākā pasaules ekonomika. Paldies! Dankeschön. Paldies! Vai no komisijas puses eh, kāds grib izteikties par eh, teikto? Nē. Nē. Gut. Vai tomēr nē? Labi, tad uh, EAPN vārdā. Very interested to hear the idea. Paldies, man bija tiešām ļoti interesanti dzirdēt arī referenti idejas. Es tikai gribētu pasvītrot, cik svarīgi ir realizēt integrētu pieeju. Mēs vēlamies samazināt nabadzību un mēs zinām, kas darbojas. Tas ir integrēta pieeja, kas parāda to, ka cilvēkiem ir pieejam uh, kvalitatīvas darba vietas, sociālās aizsardzības pakalpojumi, veselības aprūp. Tas nav nekas jauns. Kas attiecas uz eh, enerģijas nabadzību, man šķiet, ka svarīgi ir atrisināt jautājumu par energoapgādes atslēgumiem eh, Eiropā. Man šķiet, tas ir noziegums Eiropas Savienībā atslēgt apkuri vai kādus citus energoresursu piegādes mājasājumniecībām. Man šķiet, ka tas ir pilnīgi nepieļaujami, un mēs atbalstām to, ka ir jāpārtrauc šāda atslēgšana. Building. Paldies. Tagad uh, vai uh, institūts Eiropā. Man nav nekas daudz eh, piebilstams, piekrītu vairākumam lietu, kas tika teikts. Un ir labi, ka energo nabadzība tiek atzīta par nopietnu problēmu. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka lietām ir jāmainās un šī problēma ir jārisina. Paldies. Paldies un Fianca noslēgumā lūdzu. Um, thank you. Uh... Paldies. Man nav daudz ko piebilst, tikai vēlos pateikties par uh, izskanējušiem komentāriem, un mēs uh, gaidām arī to, kā tālāk attīstīsies viņiem sagatavošana. Paldies! Jā, Tamas. Jā, Tamas īsi un nesāpīgi. Very... Paldies, es izteikšos īsi. Paldies par visiem eh, komentāriem un pienesumu. Domāju, ka visi esam uz viena viļņa un, protams, mēs nevaram iekļaut ziņojumā pilnīgi visu. Eh, varbūt kaut ko jūs varēsiet labot ar saviem grozījumiem, bet es no savas puses gribētu pateikties komisijai par to, ka jūs atnācāt un uzklausījāt mūs. Un es ļoti ceru, ka. Uh, Eh, jūs arī saklausījāt mūsu teikto par šo references budžetu un ka jūs kaut ko darīsiet šajā sakarā. Paldies! Dankeschön! Paldies! 17. novembrī eh, apspriedīsim eh, šo ziņojuma projektu, un 17. novembris ir grozījuma iesniegšana, 7. decembrī diskutēsim par grozījumiem, un 17. februārī 2016. gadā būs balsojums par šo ziņojumu komitejā. Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Tagad 8. punkts eh, - nodarbinātības eh, pakalpojumu Eiropas tīklus, eh, darba ņēmēja, ņēmēja pieeja mobilitātes pakalpojumiem un tālāka darba tirgu integrācija. Beker kungs ir referents, bet viņš nevar piedalīties šodienas sanāksmē, tāpēc mani lūdza viņa vārdā īsi ziņot par to, ka 4. un 5. neformālais trialogs ir notikuši. Tie notika 30. septembrī un 1. oktobrī. Uh, un tika apspriesti neatrisinātie jautājumi no iepriekšējiem trialogiem, tā skaitā kompromisu priekšlikumu par sūdzību sistēmu, kas attiecas uz uh, Eures uh, uh, konsultantiem un attiecībām starp Eiropas koordināciju biroju un sociālajiem partneriem ir tagad jauni panti, septītais un tā tālāk, desmitais uz astoņpadsmitais pants, un uh, sarunas bija konstruktīvas, atvērtā gaisotnē un tika panāks progress attiecībā uz vairākiem pantiem. Nākamais neformālais trialogs notiks rīt. Tik daudz par šo darba kārtības punktu, kurš ir astotais, un tad jau eh, nonākam pie devītā darba kārtības punkta Eiropas platformas izveidi, lai veicinātu sadarbību un eh, nodrošinātu um, nedeklarēta darba uh, fenomenu samazināšanu. Pirinskija kungs ir referents, viņš arī šodien nevar ierasties, un uh, viņu vārdā ziņošu, kas šeit ir noticis. Ja mēs tā turpināsim, tad es varēšu viens turpināt, uh, tātad viens pats noturēt komitejas sēdes. Tātad Pirinskija kungs ziņo, ka 6. un 7. Uh, Mm, neformālais eh, trialogs ir notikuši oktobra sākumā, sarunas bija atvērtas un eh, bija lab, sadarbības gars vērojams. Daļa pantu un daļa apsvērumu eh, tika apspriesti un ir panākts būtisks progress vienošanās virzienā. Tā skaitā tika apsprieti arī tādi jautājumi kā darba metodes un tie jautājumi, kas vēl nav atrisināti. Uh, Eh, tur vēl ir jāmin eh, tiesiskā pamata izvēle, un nākamais trialogs ir plānots 19. līdz 22. oktobrī. Tik tālu par 9. Eh, darba kārtības punktu līdz ar to. Šodienas darba kārtību esam izskatījuši. Tiksimies rīt 9, 9 līdz, tātad 9.30 būs balsojumi. Paldies par dalību Paldies par diskusijām, paldies arī tūkiem, saka priekšsādātājs, visiem jauku vakaru.